Chers collègues, la séance est ouverte. Dargie kolēģi, sāksim darbu. Atzīmējiet, ka 14. Uh, punkts uh, bēgļu fonds Turcijā paredzēts kā pēdējais punkts šodienas darba kārtībā. Uh, bet mēs to skatīsim no rīta, no pulksten 10 līdz 10.30. Cerams, tā kā mums ir viesi no komisijas, Ferran Kunze, uh, Uh, un uh, citas viešņas. Uh, mēs savukārt um, ceturto punktu skatīsim priekšā un paņemsim priekšā un es ceru, ka mēs varēsim darbus nopaļot 30 minūtes ātrāk rīta sesiju, tad to varēs pārunāt koordinātori, proti mūsu darbus, un uh, sagatavoties rītdienas darbiem. Ar šiem izmaiņām darba kārtība tagad tiek pieņemta. 21. 22. februāra protokols jums ir pieņemams. Ja nav iebildumu, tad varam pieņemt šo protokolu. Un tagad sāksim skatīt um, pētījumu par trasta fondiem. Kontrolas komiteja prezentēja pētījumu vakar, un budžeta komiteja vēlējās piedalīties eh, šajā pētījumā mm, acīm redzamu iemeslu eh, dēļ. Mums tur ir finanšu intereses, un eh, tā, mūs interesē tas, kas notiek ar Turciju šajā budžeta galaktikā. Afet un Deva kolēģi bija uzaicināti piedalīties šajā prezentācijā. Arī šodien viņi ir ar mums. Uh, Un uh, nekavējoties došu vārdu Murasāna kungam un Zabal, Gardie Zabal kundzei, uh, kur uh, aizstās kolēģi, kurš nevarēja būt klāt. Un viņam mums pastāstīs par to, kas notiek ar šiem fondiem un kā tas ietekmē budžeta komitejas darbus. Un pēc tam Karērā kungs un uh, Uh, Luis Ferrer uh, kungs uh, prezentēs savus darbus un uzdevumus, kas mums tagad ir jāpilda. Nu, tā tad Morisāna kungs. Lūdzu, paldies priekšsādātājiem. Es tikko ierados. Nu, nav brīnums, ka jūs mani neredzējāt. Es tikko ienācu zālē. Labrīt, dārgie kolēģi. Es domāju, ka temats ir svarīgs un uh, arī moments ir īstais, lai runātu par šo lietu pagājušo nedēļu. Eiropas uh, komisija sāka gatavot uh, nu, turpinājuma vienošanos šim bēgļu fondam Turcijai. Mēs redzējām pirmo uzmetumu, arī politiski aprunājāmies par to, kas notiek. Uh, nu, visu pirms tika informēta budžeta iestāde, tāda mēs, bet uh, šā vai tā ir īstais brīdis, lai uh, izvērtētu trasta fondu pārvaldību un uzraudzību. Kā tie jāizmanto steidzamības situācijās, kā tas ietekmē budžeta integritāti un kā parlamenta tiesības tiek garantētas attiecībā uz šo trasta fondu izlietošanu. Uh, Pirmais secinājums eh, pētījumā ir tāds, ka parlaments eh, pilda savas saistības. Un eh, runājot par budžeta saistībām attiecībā uz šiem trustu fondiem, arī tur Eiropas Savienība dara, tur savu vārdu, savukārt dalībvalstis nevienmēr tā dara. Otrā lieta, ko gribu teikt, gribēju pastāstīt par šo pētījumu Es vēlētos eh, vairāk uzzināt par īstenošanu un saņemt eh, ieteikumus, kā uzlabot šo trustu fondu funkcionēšanu. Pētījuma noslēgumā ļoti skaidri rakstīts, eh, šie trustu fondi ir risks Eiropas Savienības budžeta integritātei un demokrātiskās garantijas līdz ar to kas piesaistītas eh, šo trust fondu izmantošanai, arī līdz ar to tiek apdraudētas. Un es uzskatu, ka tas ir pareizais eh, secinājums, un mēs redzam, ka starp valdības eh, princips tagad ir atpakaļ ieviesies, un tas nav pareizi, ja mums ir ekskluzīvā kompetence Eiropas Savienībā atsevišķās jomās, tad nav labi, ka mēs no budžeta jau paredzam finansējumu un pēc tam piesaistam vēl trasta fondus. Tātad es uzskatu, jā, ES ir kompetents vienā jomā un, mm, jā, dalībvalstis no mums sagaida rezultātos politiskajā nacionālajā līmenī un uzreiz vaino savienību, ja tā uh, nesniedz vēlamus uh, rezultātus. Uh, Tātad, ja no mums eh, sagaida visu darbu, tad budžetā jāparedz arī attiecīgie līdzekļi. Ja šo līdzekļu nav, ja ad hoc režīmā mēs tagad paredzam trasta fondu viena vai otra uzdevuma pildīšanai, tas nav pareizi. Pareizais risinājums būtu šāds. Adekvāts budžets attiecīgā līmenī ar eh, nepieciešamu elastīgumu un manevrēt spēju neparedzamiem notikumiem. Uh, kopš 2014. gada es uzskatu, ka mums ir bijuši tādi neparedzami uh, notikumi. Vai tādi būs nākamās DSF ietvaros? Jā, protams, ka būs. Un uh, mācība šeit varētu būt tāda. Vai nu pieņemsim DSF, kas, uh, D DFS atvainojiet, kas atbilst 2020. gada vajadzībām, bet nebūs pietiekami laba un adekvāta līdz 2027. Eh, gada 31. decembrim, tad vai nu mēs darām to un darām tā, kā mēs darījām pagājušo reizi, tātad pieņemam eh, diezgan šaura tvāruma DFS, eh, kas nevar apmierināt visas mūsu vajadzības un paredzēt visu, kas var notikt kas ir diezgan slikts kompromiss, un pilsoņi nesaņems to, ko viņi sagaida. Vai arī mēs iemācīsimies un pieņemsim tādu plašāku, uh, plašāka tvāruma DFS, uh, kas būs dzīvotspējīga, kas uh, būs manevrētspējīga un elastīga. Nā, nākamais secinājums um, steidzamības situācijas. Ja paskatīsimies uz bēgļu fondu Turcijā, miljoniem bēgļu uh, Eh, nonāca Turcijā, un šis fonds bija labs risinājums. Tas ļāva mums palīdzēt bēgļiem Turcijā un novērst eh, nelikumīgo migrāciju uz Eiropu. Vai tā bija steidzamība? Jā. Ja aplūkosim Āfrikas fondu, dalībvalstis tur nedara mm, to, ko, ko apsolīja. Īstenošanas līmenis ir ļoti lēns. Uh, Vai tā ir bijusi steidzamība? Nē. Mums Āfrikai nepieciešama ilgtermiņa politika, jāpalīdz cilvēkiem eh, dzīvot labāk, jāuzlabo dzīves eh, kvalitātes standarti. Mēs viesojāmies Tunisijā ar delegāciju, mēs eh, viesojāmies arī tuvajos austrumos. Un lūk, izmantojot Eiropas Savienības budžetu, jāpalīdz Āfrikai nevis ar trasta fondu. Ja komisija uzskata, ka tā bija steidzamība un bija jāizveido šāds trasta fonds, tad tā ir bijusi kļūda. Turcijas gadījumā, jā, tas bija steidzami un nepieciešami. Un tas mums palīdzēja nobloķēt šo nelegālo migrantu plūsmu uz ES un vispār cīnīties pret nelegālo migrāciju. Nākamais punkts var būt pats svarīgākais. Eiropas parlaments eh, nebija iesaistīts eh, lēmumu pieņemšanas procesā, kad šie fondi tika izveidoti. Un tad mums eh, bija jāapstiprina līdzekļu pārvedumi Un, uh, godīgi sakot, uh, šī uh, ir situācija, kad mums jāmaksā nodokļi, nezinot, par ko mēs tos maksājam. Tas nav godīgi un nav attaisnojami. Nu, un tas tiešām steidzamākā kārtā jāatrisina. Nevajadzētu šādu uh, modus operandi iedzīvināt attiecībās starp uh, iestādēm eh, skrīninga procedūra un pārbaudas procedūra attiecībā uz trasta fondu izmantošanu. Šai pilnvarai jābūt parlamentam. Ja ir steidzamība, protams, tad uh, eh, trasta fondi būs jāizveido, tā mēs, mēs varam piekrist, bet tad, kad tas ir steidzami, nevis tā kā bija ar Āfriku. Un parlaments jāiesaista pašā sākumā, jāparedz attiecīgā pārbaude, kas notiks parlamentā. Mēs piedalījāmies vadības sanāksmēs. Mēs vadības komiteju sanāksmēs, bet mēs par operatīvo komiteju neesam saņēmuši tikpat labi kā nekādu informāciju. Te jāuzlabo caurskatāmība parlamentam jāzina katru dienu, kas notiek operatīvajā komitejā, jo mēs esam atbildīgi par ES nodokļu maksātāju naudu. Noslēgumā divi jautājumi komisijai arī. Jautājumi ir šādi. Ko jūs domājat par trasta fondu integrēšanu es budžetā nākamajā DFS? Kā jūs skatāt nākamo trasta fondu evolūciju nākamajā DFS? Un otrais jautājums. Kādas ir paraugu prakses? raugoties uz šiem trusta fondiem. Ko jūs eh, varat mums pastāstīt, kas labi darbojas, ko jūs turpinātu? Es jums pastāstīju, ko es gribētu uzlabot, kā mums jāuzņemas atbildība par budžetu un parlamentam tur ir zināma loma, vajadzētu to spēcināt kur varbūt parlamenta loma nav bijusi pietiekami nozīmīga, kur uh, Uh, trusta fondu kontrolēšana nav bijusi tik adekvāta, mm, kā bija solīts. Būtu labi dzirdēt vairāk informācijas par šo lietu. Es ar interesi gaidu turpmāku diskusiju. Paldies priekšsēdētāji. Jā, paldies. Šķiet, ka šie trusta fonda liecina par to, ka mūsu budžetā tiešām trūkst elastības un uh, Uh, vēlos sveikt DVN komitejas priekšsēdētāju mūsu vidu. Uh, Gardesa Balkundze, uh, vēlaties kaut ko papildināt? Jā, es varu atbalstīt Morisānu kungu. Es viņam piekrītu. Kad parādījās visi šie elementi, uh, Eh, ārpus eh, budžeta. Tad mums teica, ka mums ir konkrēti mērķi, kas uh, uh, jāsasniedz ar šo līdzekļu, šo trusta fondu izveidošanu, ātri jārēģē, negadīto situāciju, jābūt elastīgākiem rēģējot un uh, arī uh, šo fondu izveidošana ļautu piesaistīt vairāk līdzekļu no dalību valstīm. Tagad um, apskatot šo pētījumu, jāsacina, ka neviens no šiem mērķiem ar šo trust fondu izveidi netika sasniegts. Tātad pievienotās vērtības tikpat labi kā nebija. Un mēs parlamentā vienmēr meklējam šo pievienoto vērtību, un neviens no šiem instrumentiem to nepiedāvāja. Un īstenībā ne tikai nebija pievienotās vērtības, bet tika radīts vairāk problēmu. Visu pirms um, mums, uh, kā parlamentam, tad rodas papildu uzdevumi, mums jākontrolē, jāskatās, kas notiek uh, šajos trasta fondos, kā tie līdzekļi tiek izlietoti, mums uh, tas viss jāpārbauda, jāveic skrīnings, un tad rodas arī potenciāls interešu konflikts. Ir, uh, organizācijas, kas veic projektu atlase, un uh, starp citu šādi un tad tie ir arī uh, pieteicēji, tie ir arī tie, kas vēlas uh, paši īstenot atsevišķus projektus. Tātad um, mm, interešu konflikts uh, te ļoti labi var rasties. Tagad um, mums secinājumos ir. Uh, desmit punkti noformulēti ar ierosinājumiem, kā uzlabot trust fondu darbību, bet, um, jā, kā teica Morisāna kungs, ja mums būtu plašāk tvēruma DFS, kas varētu labāk rēģēt uz um, neparedzamiem apstākļiem, kas noteikti būs nākamo gadu laikā, tad šādi uh, ārkārtas steidzamības instrumenti mums vispār nebūs vajadzīgi un uh, atkritīs arī visas problēmas, kas uh, uh, rodas ar šiem instrumentiem. Mans pēc uh, šis pētījums un tā secinājumi tikai apstiprināja šaubas, kas man jau bija attiecībā uz šiem trasta fondiem. Labi, līdz desmit, līdz punktam desmit, kā es jau teicu, sākumā mums ir laiks. Šī eh, punkta izskatīšanai tā tad es eh, ierobežošu prezentācijas eh, laikus līdz desmit minūtēm. Es zinu, ka referenti savu kopsavilkumu varēs veikt ļoti lakoniski. Tātad, teiksim, komisija tagad ir 5 minūtes un tad 15 minūtes. Um, diskusijai un tad piecas katram referentam. Nu tad Karērā kungs būs pirmais. Paldies! Un uh, labrīt visiem! Godātie deputāti, man tiešām prieks pastāstīt par mūsu pētījumu, ko pasūtīja Digi iPol, uh, budžeta uh, lietu Uh, direkcija. Un uh, tātad, izmantojot šos desmit minūtes, kas uh, mums tika piešķirtas, es pastāstīšu īsi par mūsu pētījumu. Galvenais mērķis bija salīdzināt pārvaldību un pāraudzību Estrasta fondiem un Bēgļu fonda Turcijām. Bēgļu fonda darbību Turcijām. Uh, Īstenībā tur runa bija par pāraudzību, nevis par kvalitatīvu vērtējumu atsevišķiem projektam. Tas nebija audits, piemēram. Tas, tas ir tāds pētījums tiecībā uz pārvaldību un uzraudzību. Un mēs gribējām arī paskatīties uz to, vai te rodas pievienotā vērtība ES labākas regulēšanas un nolīgumu kontekstam ņemot eh, vērā tīpaši šis, šos budžeta aspektus. Lūk, eh, mēs sagatavojam tādu tabulu ar pārskatu par atsevišķiem instrumentiem. Tie, tie ir ļoti atšķirīgi. Bēgļu fonds Turcijā nav trāsta fonds, mēs to iekļāvām, jo tas ir steidzamības instruments, eh, bet kā fonds, kā fond, par fondu mēs to nevaram uzskatīt. Mums ir citi uh, trasta fondi, ko mēs te iekļāvām. Bet, protams, tas, kas notiek Turcijā, arī mūs interesē. Finanšu regula paredz iespēju izveidot šādus trasta fondus, ja tiek izpildīti priekšnosacījumi. Pievienotā vērtība, kas jau tika pieminēta mm, attiecībā uz uh, spēkā esošiem projektiem, interesēm, tad steidzamības situācija vai tā pastāv vai tā attaisno fonda izveidošana, pievienotā vērtība, kā es jau teicu, elastīgums, redzamība. Jātājums ir par katru cenu. Uh, par kādu cenu vai, vai jābū, jāgarantē šī redzamība. Komisija te spēlē galveno lomu, dalībvalstu loma arī tika pieminēta, tā arī ir relevanta. Galvenais jautājums, ko mēs šeit uzdodam vai trust fondi te ir piemērots instruments konkrētā situācijā, vai tiešām ir šī steidzamība, vai tiešām ir šī uh, vajadzība pēc trust fonda, kā to novērtēt. Un šeit revīzijas palāta mums piedāvāja ļoti interesantu ziņojumu par trust fondu izveidošanu, un uh, viņi teica, ka šajā gadējumā bija nepieciešams tādu izveidot, bet komisijai bija jāsniedz uh, nosacījumu formālāka analīze un bija jāpaskaidro, kā šie uh, nosacījumi tiek izpildīti. Ēstrastafons Afrikai tika uh, pieminēts, vai tā bija steidzamības situācija. Uh, 15. gadā, kāda bija situācija toreiz? bija diezgan daudz migrantu no Āfrikas, bet migranti mums bija arī līdz šim, vai situācija tiešām bija steidzama. Es uzskatu, ka nelikumīgās migrācijas cēloņi principā ir attīstības problēma, līdz ar to uzskatīt 15. gada situāciju par steidzamību, nu man par to ir šaubas. pārvaldība un pārskata atbildība. Eiropas parlamentam nav novērotāja statusa. Eiropas parlamentu aicina piedalīties um, vadības um, komitejas sanāksmēs, kas ir labi. Šī praksa jāturpina, mēs uzskatām, bet e, īstenībā tieši operatīvās komitejas risina, pieņem lēmumus e, par to, kas notiek Un te ir zināma neskaidrība par um, uh, kritērijiem, lai atlasītu kandidātus. Pats process ir diezgan neskaidrs. Un uh, tad mums ir dalība valstis, kas ir donoru valstis un īstenošanas valstis. Un tik tiešām tur um, ir ļoti smalkas nianses un var rasties interešu konflikts. Un vienmēr arī jautājumi, uh, par to, vai partners, ko izvēlas šajā situācijā, ir pats labākais. Varēs vislabāk izpildīt šo uzdevumu. Mēs, eh, runājot par pārskatu atbildību, rekomendējam skatīt ex ante pārskatu atbildību, nevis ex post pārskatu atbildību, iesaistot parlamentu tajā, kā tiek īstenot eh, ierosinātie uh, pasākumi. Parlaments varētu izskatīt atbilstību tiesiskumam, paskatīties uz to, vai cilvēku tiesības tiek ievērotas pagājušo nedēļu revizijas eh, palāta nāca klājā ar ziņojumu par Turciju un uzsvēra sarežģītu situāciju ar demokrātiju un cilvēku tiesībām šajā valstī, uzsvarot tepat laikā, ka šādi ļoti grūti pārliecināties, vai trasta fondi tiek um, um, mērķtiecīgi izlietoti. Nu, tā kā laika nav daudz, varbūt neiedziļināšos detaļās, nu, bet uh, te mēs skatījā, um, skatījāmies arī uz to, kurš īsteno uh, šos uh, uzdevumus kādi uzdevumi vispār tiek noformulēti, un viens no pētījuma vēstējumiem ir uh, tāds, ka trasta fonds nav uh, tāds pašmērķis, trasta fonds uh, kalpo mm, mūsu citiem stratēģijas politikas mērķiem. Šajā gadījumā trasta fondiem jākalpo mūsu migrācijas politikas mērķiem. Un uh, tas ir e pap, tas ir instruments, kas uh, tiek izveidots blakus budžetam, un uh, šī instrumenta izveide jātaisno ar uh, apstākļiem, un šajā gadījumā mums jābūt šai steidzamībai. Mēs nevaram teikt, um, uh, ka mērķis eh, apturēt nelegālo migrāciju nebija pareizais mērķis. Iekšliet ministrijā var arī mm, pētīt eh, situāciju un uh, papildināt mūsu uh, pasākums, mūsu ierosinājums šajā ziņā. Uh, piedāvāt valstīm miljārdus eiro, kā mēs piedāvājām Turcijai, kāda te būtu uh, atkāpšanās stratēģija, jo to redzēs citas valstis, Āfrika, piemēram, pieprasīs to pašu, kā mēs pēc tam varēsim izbeigt šo aburto loku. Mm, kā tajā vietā mēs varētu attīstīt lietas uh, pašā valstī? varbūt ar iekšļiet ministrijas um, palīdzību. Mūsu rekomendācijas beigās um, revīzijas uh, palāta uh, apgalvo attiecībā uz Turciju, piemēram, komisijai ir atbildība ļoti uzmanīgi pāraudzīt un kontrolēt uh, šo trusta fondu izlietojumu mērķa valstī, ņemot vērā cilvēku tiesības, um, ietekmes novērtējumu, uh, riska faktorus uz vietas, apdraudējumus. Es jau pieminēju um, pamatvienošanos. Syrian crisis provides a very good example of how, a positive example of how constitutive agreements can be drafted. Mums uh, jāpēta, uh, kā šīs uh, vienošanās būtu jāformulē, un nāk nākotnē eh, tās varētu, tā varētu būt alternatīva trusta fondiem kā instrumentam. Sīrijas krīze šeit ir labs piemērs. Kas, ko pēc būtības eh, tas nozīmē? Bilaterālas attiecības eh, atsevišķa dalību valstu intereses tiek uh, pasludinātas par prioritāram. Kāpēc tas tā notiek? Kurš tagad pildīs uzdevumus un kā intereses mēs aizstāvēsim? Mums bija lietas pētījums, tecībā uz Etiopiju, runājot par Āfrikas fondu. Mums arī bija lietas pētījums par Kolumbiju. Vienā gadījumā tas interesēja tieši Āfrikas valstis, otrā gadījumā Spāniju. Nu, tad, respektīvi, mm, jāskatās uz to, kura valsts tad ir interesēta un attiecīgi varbūt sadalīt tos finanšus logus savādāk. Tas varētu atvieglot uh, komisijas darbus, un uh, rezultātā mēs varētu strādāt produktīvāk un uh, skatīties, lai izveidotie trust fondi tiešām pildītu savu mērķi. Un pēdējais slaids. Ex ante un uh, ietekmes uh, regulāri veicams novērtējums. Uh, par to, kas notiek ar pamat tiesībām, demokrātiju un tiesiskumu. Dažreiz mēs redzam, ka finansējums, ko saņem valdības, var īstenībā graut tiesiskumu, nevis tos stiprināt. Tātad pēdējais ieteikums - izskatīt vairāk piemēru ar ANO, ar Pasaules banku, uh, Varbūt mēs varētu izveidot vienoto ES portālu trasta fondu izveidošanu un izmantošanu, kas uzlabotu trasta fondu kontrolēšanu un uzraudzību. Tā ir pielikšu punktu. Paldies! Paldies! Uh, uh Los Ferreira kungs at atteicies no vārda un tagad uh, vārds advokātam tātad komisijai. Mr. Chairman, thank you. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jums ir piecas minūtes. Had... Nē, nu tas nav godīgi, jo priekšējām runātām bija desmit minūtes. Esmu Madab Trust fonda eh, valdes priekšsēdētājs un North of Africa Window, Āfrikas eh, trasta fonda pārstāvis. Eh, Nu, es gribu teikt, eh, ka vismaz tie trust fondi, par kuriem es esmu informēts, tie nav tie, par kuriem nu pat tika runāts. Es saprotu, ka šie fondi tika izveidoti, lai īstenotu ES eh, palīdzību 2012. gadā atbilstoši finanšu regulai, un uh, tas viss iekļaujas Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā. Uh, Un, manuprāt, tas ir tiešām labs piemērs, eh, kā tiek veidot EOS finanšu struktūru. Protams, nekas nav ideāls, un, protams, ka šajā ziņojumā ir daudz svarīgi punkti, un mēs esam gatavi strādāt ar šiem jautājumiem. Un mums, protams, arī ir jāņem vērā, ka četri trasta fondi, kas pašlaik pastāv, un jūs arī pareizi norādījāt, kas Facility for Refugees in Turkey nav trasta fonds, tas ir tikai koordinācijas mehānisms, tāpēc tas būtu jānodala Bet nu, šie četri trasta fondi tika izveidoti dažādos apstākļos, e, tā skaitā politiskos, un tāpēc no tā būtu jāmācās un būtu jāmeklē paraugu prakses piemēri. Es uzskatu, ka tiešām ir šī ārkārtas situācija. Vai tad tā nav ārkārtas sistēma, ka divi miljoni cilvēku no bēgļu nometnēm dažādās tuvo austrumu valstīs tagad dodas uz Eiropas Savienību? visi dodas uz Lībiju un grib nokļūt Eiropā. Un es uzskatu, ka Āfrikas trasta fonds un arī citi ir bijuši ātrs un efektīvs veids, kā arī sināt šīs problēmas. Protams, ka mums ir jāskatās, kā tas tiek darīts, un ziņojumā arī ir pareizi norādīts, eh, ka divi svarīgi jautājumi. Pirmkārt, kvalitātes kontroli. Un ir skaidrs, ka nekad nav pietiekami daudz šādas kontrolas gan attiecībā uz rezultātiem, gan uz to, kas tiek gaidīts, e, gan tātad eksanta, gan ekspost. Bet es gribu teikt, ka mums ir tieši tāda pati kvalitātes kontrolas sistēma un novērtēšanas uzraudzības sistēma, kā jebkurā citā Eiropas Savienības projektā, ko finansē no Eiropas Savienības budžeta vai no attīstības fonda. Un ja jums ir nepieciešami pierādījumi, es varētu, piemēram, eh, minēt kā Madak Trust fonda gadījumā, un līdzīgā ir Āfrikas Trust fondā, ka mums šogad jau ir bijušas trīs ārējas novērtēšanas, viena par stratēģiju, viena par izglītību un vēl viena par uh, projektiem, kas tiek finansēti no šī fonda priekšsēdētājs pats devāties uz Jordāniju, redzējāt, kā šie projekti tiek īstenoti, un arī daudzi deputāti no šīs komitejas, AFET un konkomitejas ir bijuši un apskatījuši, kā tad tiek īstenoti šādi projekti, un viņi tiešām ir pārliecināti par rezultātiem. Un par to, ka šie projekti tiešām arī nozīmīgi. Šajos projektos ir uz rezultātiem vērsta uzraudzība, līdzīgi kā jebkuros citos Eiropas finansētos projektos. Un uh, arī revīzijas palātes uh, eh, locekļi ir pārbaudījuši un gatavo ziņojumu. Tātad kontroles sistēma tur ir. Protams, ka vienmēr var kaut ko uzlabot, bet ja mēs gribam kaut ko labot, tad principā tas attiec uz visu kopējo Eiropas Savienības sistēmu. Otrs elements - parlamenta iesaista un uzraudzība. Gribētu skaidri norādīt, ka trasta fondi sastāv no iemaksām no Eiropas Savienības budžeta un Eiropas attīstības fonda un no trešo pušu iemaksām no dalību valstīm vai citām valstīm, piemēram, Turcijas, Norvēģijas, Šveices un tā tālāk. Madat eh, iemaksas eh, no Eiropas Savienības eh, tiek piešķirtas pamatojoties uz Eiropas komisijas lēmumu, līdzīgi kā jebkurā citā projektā. Piemēram, izmantojot komitoloģijas procedūru, kad ka parlaments var pilnībā kontrolēt šo procesu. Bet, nu, protams, kad mēs nonākam pie trasta fondiem, tad mēs esam gatavi e, vairāk strādāt ar parlamentu. Protams, e, jau ir bijuši pieredze, ka parlamenta deputāti piedalās trasta fonda valžu sēdēs. Un es, protams, e, priekšsēdētāji gribētu norādīt, ka um, gribētu, ka šī um, dalība būtu aktīvāka. Uh, un uh, vēl gribētu minēt, ka pirms tiks izveidoti jauni tematiskie trasta fondi, būs nepieciešams parlamentā atbalsts, apstiprinājums un būs arī jāveic konsultācijas ar parlamentu, ja tiks veidoti pirms un pēc ārkārtas situācija trasta fondi. Un pirms mēs nosakam šādus noteikumus, um, mēs vienmēr uzrunājam parlamentu, piemēram, pagājušā gada jūnijā mums bija informatīva sesija ar parlamenta dalībniekiem. Dar Mm, par trasta fondu Sīrijai. Mums bija pārstāvi, kad devās uz konkrēto vietu un apskatījās, kas tur notiek. Mums arī ir uh, Afrika uh, Window uh, darbā iesaistījām dažādu komiteju pārstāvis no parlamenta. Un tas ir tikai 17. gadā, un tāpēc mēs nekādā ziņā nepiekrītam, ka mēs vairs nevēlamies, uh, lai, piemēram, parlaments mūs uzraudzītu. Bet es vēl gribēju pieminēt divus argumentus, ko es uzskatu par ļoti svarīgiem. Uh, Daudzus gadus Eiropas Savienība mm, ir līdzfinansējusi trasta fondus, eh, ko vada, piemēram, Pasaules banka. Tur ir eh, milzīgas izmaksas, tur nav nekāda uh, Eiropas Savienības pārbaudas iespēja un ir ļoti maza iespēja arī ietekmēt to, kas tiek šajos projektos darīts. Un, uh, lai gan ES trasta fondi varbūt nav tik perfekti, kā gribētos, viņi sniedz daudz lielākas garantijas Jā, protams, dažos trasta fondos varētu būt runa par deleģēto sa sadarbību un par nepieciešamu uzlabot uh, uzraudzību. Jo ES aģentūras ir ne tikai tās, kas strādā tur uz vietām, bet uh, eh, ES aģentūras arī ir daudz pārskata atbildīgākas nekā, piemēram, kaut kāda sana organizācijas vai aģentūras. Un es arī gribētu pievienoties referentam, kurš teica, ka ir labāk piešķirt pietiekamu. Uh, finansējumu budžetā, daudzgadu plānā, un es ceru, ka to arī ņems vērā sākot no 21. gada, bet nu pašlaik tā nav. Un tas nozīmē, ka pašlaik mums nav mehānismu, kas eh, ļautu darīt to pašu, kā piemēram Trasta fonda valdes, kas ir savā ziņā kā sadarbības eh, koordinācijas platformas starp dalībvalstīm un to, kas notiek um, eh, Trasta fondos. Uh, Ja dalībvalsts iemaksā 10 miljonus e, trasta fondos, e, tad tā ir daudz ieinteresētāk koordinēt savu palīdzību ar to, ko dara Eiropas Savienība. Un tas vienkārši ir tā cilvēciski. Un vēl viena problēma, kas ir saistīta ar mūsu finansēšanas e, instrumentu geogrāfiskā pārklājuma. Atcerieties, kas notika Kobanē, kad uh, tur bija aplankums daudzus gadus, uh, daudzus mēnešus un 200 tūkstoši cilvēki no šīs pilsētas devās pāri robežai uz Turciju. Viņi atradās Turcijas teritorijā un pēkšņi izrādījās, ka esošā sistēma nav pietiekoši elastīga, jo Sīrija, Jordānija, Libāna varēja saņemt naudu, arī Irāka varēja saņemt naudu no cita fonda, bet Turcija saņem naudu pirms iestāšanās instrumenta ietvaros, un šajā instrumentā nebija naudas, lai palīdzētu 200 tūkstošiem cilvēkam bija ne tikai nepieciešami pārtika un dzīvesvietas, bet arī, piemēram, izglītība, drošība un tā tālāk. Un izveidojot šo trasta fondu, mums tagad ir elastīgs instruments, kas ļauj, kas ļauj apmierināt šādas vajadzības ārkārtas situācijās kas rodas migrantiem un bēgļiem krīžu rezultātā. Un tieši tāpēc šodien mēs eh, finansējam projektus ne tikai ārpus Sīrijas, eh, citās valstīs, bet arī Armēnijā, Serbijā, tur, kur ir šie sīriešu bēgļi. Un tā ir tā elastība, kas mums tiek dota. Es strādāju komisijā jau 24 gadus un neesmu redzējis nevienu citu mehānismu, kas ļautu tik ātri un elastīgi rīkoties un efektīvi rīkoties kā šis te mehānisms. Un to es varu pilnīgi droši apsolīt. Paldies! Paldies! Dosim vārdu kolēģiem, kas vēlas izteikties. Nu, neilgāk kā minūti. Lūdzu, kam būtu kas sakāms? Um, thank you very much, uh, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, uh, patiesība ir tāda, ka trasta fonda tika izveidota dažādu iemeslu dēļ un dažādā laikā. Un man ir tāda sajūta, ka tie sāk kļūt par tādu normālu instrumentu. Un kā jūs priekšsēdētāji norādījāt, šeit ir problēma ar elastību. Un to mēs, protams, varam risināt. Kad mums būs jauni instrumenti, tad mēs to varam labot, piemēram, jūnijā, maijā. Ja mēs paskatāmies uz Āfrikas trasta fondu, jā, tur ir redzamība, bet tad ir jautājums, kam? manuprāt, šeit ir runa par mūsu ministriem padomē. Tur, tur bija tā redzamība nodrošināta. Turcijas gadījumā, jā, mums ir Turcijas fonds, tur bija problēma, bet tur bija politisks lēmums. Un arī bija politisks lēmums Turcijā ļaut eh, simtiem tūkstošu cilvēku doties prom. Es biju Turcijā un, un mēs runājām ar politiķiem un bija pilnīgi skaidrs, ka Turki ir ārkārtīgi dusmīgi, ka viņi maksā par bēgļiem un Eiropa tik viņus kritizē par cilvēktiesībām un viņi grib, lai Eiropa arī maksā par tiem bēgļiem. Es nezinu, vai tas ir pareizais lēmums, bet tas ir cits jautājums. Bet es piekrītu, ka Turcijas gadījumā noteikti kaut kam beigu beigās bija jānotiek. Un tad tika izveidot šis te fonds. Es nesen ierados no Āfrikas centrāla, no Centrāla Afrikas Republikas, un man liekas, ka tas fonds, kas tur ir izveidots, tas tiešām ir tāds mehānisms, ko var izmantot, kad valsts nespēja darboties, kad ir ārkārtas situācija, kuru var tā ātri piemērot un, un palīdzēt. Uh, Jā, pētījums eh, parāda to, ka tiešām, ja ir problēmas ar fondiem, mēs nevaram mm, tērēt naudu varbūt mazākiem projektiem. Eh, uz vietas es redzēju, ka tur bija ļoti lieliski strādājošas NVO, un tad es jautāju, kā tad viņi saņem naudu. Izrādījās, ka netieši ne Eiropas aģentūrām un NVO, jo mums ir tādas revīzijas prasības. Un mēs principā tērējam naudu, lai apmaksātu administratīvās izmaksas citām organizācijām, jo katru gadu mums ir aizvien stingrākas prasības, jo mēs neesam gatavi uzņemties risku. Un tas būtu jārisina mm, strādājot pie jauniem fondiem. Ja mēs vēlamies e, tērēt naudu Centrālā Afrikas Republikā, tad tur būs jāuzņemās zināms risks. Par parlamenta uzraudzības tiesībām ja jums nepatīk tas, kā mēs piedalāmies fondu dalī, darbībā, es gribētu teikt, ka mani, piemēram, vairākas reizes ir uzaicinājuši kaut kur doties otrdien un pasākumi jānotiek piekdiena, un tā ir Strasbūras nedēļa, vai citreiz ir bijuši tikai piecu dienu iepriekšē informācija. Tas nav iespējams, to nav iespējams saplānot. Un nevar būt tā, ka pēdējā brīdī mums kaut ko atsūta. Ja mēs, piemēram, runājam par Eiropas fondu ilgspējīgai attīstībai, tad mums ir tāds formāls dalības mehānisms, un es ceru, ka arī nākotnē mēs varētu šo uzlabot. Jā, es uzskatu, ka šāds varbūt trusta fonda mehānisms ir nepieciešams noteiktos apstākļos, ārkārtas situācijās, tā ka tas ir paredzēts. Bet es nezinu, vai mums ir nepieciešams, piemēram, trusta fonds Āfrikai, lai risinātu migrācijas problēmas. Es neesmu īsti pārliecināta, jo es uzskatu, ka tiešām šeit pastāv risks, ka mēs novirzam naudu no attīstības mērķiem bišķi ņemot vērā to, ko domā mūsu ministri. Nu, strādājot ar fondiem, mums ir tiešām ļoti um, stingri jāskatās, kur tad tiek uh, maksāti līdzekļi. Protams, arī jānodrošina, ka fondi ir pietiekoši elastīgi, lai mēs varam izdarīt to, kas ir nepieciešams. Paldies, Kalmelkungs. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, ich möchte nur mal ganz kurz ein paar Grundsätze. Paldies. Es pieminēšu divas pamatlietas. Mēs te daudz runājam par, um, uh, par um, caurskatāmību. Un um, tagad mēs dzirdam, ka šie fondi noved pie mazāk caurskatāmības nekā vairāk caurskatāmības. Un tad um, dzirdējām arī to, cik svarīgi ir šie fondi, lai varētu ātri rēģēt. Un tagad rodas jautājums, vai ar, tikai ar budžetu mēs eh, šo uzdevumu nevaram izpildīt. Ja tas tā ir, tad jau budžetā ir kādi deficīti un vajadzētu labot pašu budžetu struktūru, lai tā būtu pietiekami elastīga un varētu rēģēt šādos gadījumos. Tad, eh, kas ir pilnīgi neapstrīdami, mums jāsniedz palīdzība tad, kad eh, mm, cilvēki to no mums sagaida. Tas ir skaidrs. Bet um, bieži tas ir sarežģīti, jo trūkst stratēģijas atpazīt um, ārkārtas situāciju un sākt darboties. Ja mēs varētu to saulēcīgāk darīt, tad varbūt um, krīze nebūtu arī tik asa. Tad tieši migrācijas jomā vajadzētu parūpēties par ilgtermiņa stratēģiju kuras mums joprojām nav, es atgādinu. Paldies! Thank you, uh, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Man liekas, ka acīm redzam ir tas, ka neskatoties uz to, kāda veida budžetu mēs pieņemam vai kādu mehānismu mēs pieņemam, mēs nebūsim spējīgi paredzēt visas iespējamās situācijas, visus iespējamos apstākļus. Un tāpēc ir noderīgi, ka mums ir uh, kaut kāds uh, elastīgs instruments, ko mēs varam izmantot, lai risinātu ārkārtas situācijas, ko nekad nevar vienmēr simtprocentīgi paredzēt. Bet ja mums ir pārskata atbildības trūkums, un ja mēs paskatāmies uz 35. lapspusi, man liekas, ka tur ir viss ļoti skaidri parādīts, ka nav šīs demokrātiskās parlamentārās uzraudzības. Tad mēs sevi kā Eiropas Savienību padaram uh, ievainojumu. Komisija, komisija padara sevi ievainojumu. Mēs esam ievainojumi gadījumos, kad rodas kaut kādi apstākļi, uh, Jo vienmēr, kad ir nauda un vara, tur ir ļaunprātīga izmantošana. Tāpēc mums būtu šādi apstākļi jānovērš, jo demokrātiskā uzraudzība ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt, ka fondi, kas mums varētu būt nepieciešami ārkārtas situācijās, tiešām tiek uzskatīti par efektīviem. Vai beigu beigās tie nekļūst par mehānismu, kas vienkārši uh, apdraud tās institūcijas, kas mums ir jāizveido. Jo, protams, ka ļoti ērti, ka nav šādas demokrātiskas uzraudzības, bet ilgtermiņā tas tiešām rada problēmas. Paldies! Ir skaidrs, ka ar šiem fondiem mēs cenšamies arī sināt to, kam trūkst elastības. Nu, un te ir jādomā par Eiropas Savienības kapacitāti izveidot uh, tehnikas, kas tomēr ievērotu budžeta pamatprincipus. Attiecībā uz Turcijai atvēlētajiem līdzekļiem, un tas nav trasta fonds, eh, bet tomēr tie līdzekļi, kas tiek tērēti Turcijā, izmaksas, eh, piemēram, ir 3 miljardi, bet budžetā tas viss pilnībā neparādās jo tur ir runa par tiešiem atskaitījumiem un par līdzekļu piešķīrumiem Turcijai. Es domāju, ka caurskatāmības un eh, demokrātijas eh, labad tas viss ir jāsakārto. Un ja runa ir par trusta fondiem, Nu, tad šķiet, ka tie ļoti bieži kalpo politiķiem, lai parādītu vismaz vārdos, ka kaut ko mēs darām Āfrikas labā. Tas ļoti labi izskan preses konferencēs un oficiālos paziņojumos, bet eh, praksē tam nav nepieciešamās efektivitātes. Nu, tas ir tāpēc, ka budžets arī nespēja reaģēt uz uh, krīzes situāciju vajadzībām. Norvēģijas un Šveices fondi un tur ieskaitītie līdzekļi. Šveice un Norvēģija ieskaita Eiropas Savienības uh, budžetā diezgan ievērojams līdzekļus, un arī tie tiek atvēlēti kohēzijas valstīm. Lūk, šie līdzekļi nonāk uzreiz trasta fondos, bet arī tur netiek ievērota caurskatāmība. Nu, un ja mēs cenšamies skaidrot, ka uh, Brexit gadījumā budžetā varētu būt 14 miljardu iztrūkums. Bet tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz Norvēģijas un Šveices veiktajām iemaksām, nu, tad budžetā tas ir ļoti uzmanīgi jāmeklē. Šie līdzekļi netiek tur atspoguļot. Nu, lūk, tā kā varbūt kā kolērkungs varētu arī šo lietu mums izskaidrot. Un tāpat arī ārējās darbības dienesta pārstāvis Filiberto ir paudas vēlmi izteikties. Bet lūdzu pavisam īsi, diemžēl. Nu, labi, mēģināšu īsi. Gribēju komentēt divas lietas, kas izskanēja diskusiju gaitā. Pirmkārt, attīstības fondu izmantošana, lai sasniegtu citus politiskus mērķus – No vienas puses es varu apstiprināt, ka 21. pants uh, līgumā nosaka par pienākumu nodrošināt uh, saskaņotību ārējās darbībās. Dažādajām attīstības un citām politikām ir uh, saskaņot jādarbojas ārēju darbību kontekstā. Nu, lūk, un tāpēc ir tiešām lieliski, ka šādi te trasta fondi var palīdzēt īstenot apjomīgākas darbības mūsu partnervalstīs, jo īpaši jau ir un ir par krīzes situācijām. Tāpat laikā Nu, protams, ka šeit nebūtu jākalpo kaut kādiem eh, iekšējiem mērķiem. Piemēram, Āfrikas fondu gadījumā runa ir par migrantu aizsardzību, migrācijas plūsmu pārvaldību, robežu drošību. Tās ir lietas, kas ir ārkārtīgi aktuālas mūsu partnervalstīm, ir tīpaši tām, kas visvairāk ir skartas eh, migrantu plūsmu situācijā un nelegālā robežu čēršošanā. Nu, tas ir atbalsts mūsu partnervalstīm, un tās visas ir attīstības darbības. Un otra lieta, ko gribu minēt - interešu konflikts. Es domāju, ka Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vienotām darbībām ir savs spēks, piedāvājot virkni instrumentu, vai nu tie būtu attīstības palīdzības instrumenti, tehniskās palīdzības, kapacitātes veidošanas instrumenti, kas ir pieejami trešajām valstīm. Ir iespēja kopīgi darboties, un tas ir ļoti spēcīgs instruments eh, mūsu globālajā ārējo darbību stratēģijā. Paldies! Un nu, tagad mums ir jānoslēdz un jāķers pie nākamā darba kārtības punkta. Ir skaidrs, ka mums ir jāsaprot, kādas tad ir tās darbības un ko Eiropas Savienība var darīt, stājoties pretī migrācijas plūsmām. Visi šie fondi un šī te kopējā struktūra ir ļoti uh, atbilstoši veidota, bet tā pašā laikā tā nav līdz galam eh, pārredzama un caurskatāma un saprotama. Nu, un tie, kas eh, kandidēs arī nākamajās vēlēšanās, var domāt eh, par atbilstošu argumentāciju, proti, kāpēc tā un ko tad darīt. Ir jāspēj izskaidrot, kas tad ir trāsta fonds Āfrikai, ko tieši tas nozīmē un ko tas dara. Ir skaidrs, ka ir jārisina migrācijas avoti, bet arī tas nav pietiekami. Skaidri atspoguļots ir jādomā par caurskatāmību un par demokrātisku pārskatatbildību. Mums ir vadības padomas, ir ļoti daudz cilvēku, kas ir iesaistīti, faktiski visi vēstnieki, visu valstu pārstāvji piedalās. Uh, Bet, nu, ja tas viss būtu daudz skaidrāks un saprotamāks, es domāju, ka būtu arī lielāka pievienotā vērtība. Gribu teikt paldies mūsu abiem ekspertiem. Paldies par viņu prezentācijām, analīzi un rekomendācijām. Iepriecinoši ir tas, ka ir vērojams progress. Nu, tagad mēs varam ķerties pie nākamā jautājuma. Turcija Un šeit arī runa par atklātību budžeta jautājumos, un to arī atcerēsies ziņotāji, tad, kad bija runa par eh, samierināšanas procedūru budžeta ietvaros. Jau sākot no 18. gada sākuma, viss šis ir ticis risināts. Komisija pagājušajā nedēļā ir uh, piedāvājusi uh, pagarināt uh, līdzekļu atvēlēšanu Turcijā līdz 19. gadam. 3 miljardu apmērā, un to tiek piedāvāts finansēt līdzīgi kā pirmajā posmā. Uh, Viens miljards nāk no Eiropas Savienības un divi miljardi būtu dalībvalsts atvēlētie līdzekļi, tostarp arī Norvēģijas un Šveices. Komisija jau ir pieņēmusi lēmumu šai jomā, diemžēl ar mums neviens nekonsultējās. Uh, Nu, un mēs esam informēti par to, kā tad tā, Eiropas komisija ir nolēmusi nākt klajā ar šo miljardu, kas nāk no Eiropas Savienības budžeta. Nu, cerams, ka tiks īstenots arī dialogs un arī parlaments varēs paust savu viedokli, pirms tiek pieņemti gala lēmumi. Ceram, ka tomēr ar mums konsultēsies. Galu galā esam viena no budžeta īstenošanas iestādēm. Došu vārtu Kabijo kundzei no DG budžeta. Paldies priekšēdētāji un paldies par iespēju detalizētāk pastāstīt par komisijas nostāju attiecībā uz uh, Turcijas instrumenta pagarināšanu. Sākumā es gribētu norādīt, ka komisārs Otingers diskusiju laikā par uh, nākamo DFS arī parlamentā uh, biju pirmais, kurš uh, pauda šo te komisijas lēmumu, un parlaments tajā pašā dienā tika informēts. Uh, šķiet, uh, te pašā dienā, kad padomu saņēma šo informāciju, varbūt, ka pat padomu to saņēma nākamajā dienā koraperi ietvaros. Nu, tā kā es domāju, tas parāda par to, cik liela loma tiek piešķirta arī parlamentam. Komisārs uzrunāja parlamentu tuņi pēc kolēģijas uh, tikšanās. Nu, tagad pāriešu uz angļu valodu. Bēgļu instruments Turcijā ir bijis ļoti būtisks, lai palīdzētu bēgļiem ārpus Eiropas. To ir apstiprinājis arī otrais ziņojums, kas tika pieņemts pagājušajā nedēļā. 9. vadības komitejas sanāksmē, kas notika 9. martā. Analīze ir tāda, ka šis instruments ir bijis ārkārtīgi efektīvs ne tikai tāpēc, uh, kāda ir tā ietekme praksē, bet arī tāpēc, ka visas dalībvalstis izjūt atbildību par šo instrumentu un ir bijusi iespējama efektīva koordinācija, ja runa ir par dal dalībvalstu un instrumentu aktivitātēm. Nu, nā, uh, vadības komitejas veikta analīze ir ļoti pozitīva. Mēs uzskatām, ka ir liela pievienotā vērtība, ir iesaistīti dažādie partneri. Un tiek nodrošināts tas, ka partneri tik tiešām jūtas kā daļa no lēmumu pieņemšanas procesa un ka mums izdodas koordinēt ne tikai to, kas notiek Eiropas Savienības, bet arī nacionālā līmenī Turcijā. Un varbūt kā kolēģi no kaimiņa attiecību ģenerāla direktorāta varēs par to pastāstīt vairāk. 18. gadas, 16. gada 18. marta paziņojumā tika runāts par papildus 3 miljārdu līdzekļu atvēlēšanu Turcijas instrumentam tad, kad eh, pirmā atcera līdzekļi tiks pilnībā izmantoti. Un ir arī norādīts, ka paziņojumā paustās saistības ir tikušas īstenotas. 3 miljardu eh, piešķiršana ir tikusi pilnībā īstenota, 72 projekti ir uzsākti, vairāk nekā 1,8 miljardi jau ir tikuši izmaksāti. Un, nu, un tāpēc, lai gan, protams, ir iemesli kritizēt situācijas attīstību Turcijā, piemēram, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā, komisija tomēr uzskata, ka šis ir tas īstais brīdis piedāvāt instrumentu pagarināšanu. Jo īpaši jau balstoties uz to, ka Turcija ir turējusi savas saistības 20... 16. gada mārta paziņojumā. Jo īpaši jau attiecībā uz Turc saistībām, ko Turcija uzņēmās bēgļu jomā. Nu, lūk, un tāpēc arī komisija pagājušā nedēļā pieņēma lēmumu pa pagarināt uh, līdzekļu piešķiršanu instrumentam, un es labprāt došu vārdu arī Mirjamai Ferānai, kura ir uh, atbildīgā direktore kaimiņu attiecību ģenerāldirektorātā un strādā ar Turcijas jautājumiem. Viņi varēs arī tādu tehniskāku, politiskāku skaidrojumu sniegt, un es varēšu noslēgt ar atsevišķiem budžeta aspektiem. Paldies! Nu, es varbūt nedaudz pastāstīšu par galvenajiem sasniegumiem šiem instrumentam. Tā ir informācija, kas ir arī publiski pieejama caurskatāmības nolūkos. Tā parādās arī otrajā ikgadējā ziņojumā. Ziņojums tika publicēts tāpat dienā, kad tika pieņemts lēmums par pagarināšanu. Un šie sasniegumi ir tikuši skaidrot arī vadības komitejā 9. martā. Un mēs esam vienmēr ļoti priecīgi arī jūs aicināt uz šīm sanāksmēm. Mēs gribam nodrošināt absolūtu caurskatāmību arī parlamentam. Runājot par sasniegumiem, ir atsevišķas vadošās iniciatīvas, kas ir skaidri parādījušas pievienoto vērtību. Pirmkārt, gribu minēt uh, ārkārtas sociālās drošības tīklu. Vairāk nekā 1,2 miljonu bēgļu ir spējuši uh, saņemtu naudas pārskaitījumus ik mēnesi. Un tāpat mēs rīkojamies arī pašās akūtākajās jomās, proti izglītībā un veselības aprūpē. Izglītības jomā mums ir izdevies panākt to, ka vairāk nekā 300 tūkstoši bērnu atkal iet skolā Turcijā. Nu, un tādējādi mēs cenšamies izvairīties no zudušās paudzes sindroma. Šiem bērniem tiek piedāvātas grāmatas, protams, izglītības saturs, Grāmatas ir pieejamas turku valodā, un tāpat palīdzība tiek nodrošināta arī veselības aprūpas jomā. Ir 12 mobilās veselības aprūpas vienības, tās aktīvi darbojas un ir spējušas apkalpot vairāk nekā 760 tūkstošus pacientu, un tāpat arī vairāk nekā 200 tūkstoši bērnu ir tikuši vakcinēti. Nu, lūk, tie ir tikai daži piemēri tam, cik veiksmīgi darbojas šis instruments praksē. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības Turcijas paziņojums vēl ar vienu tiek uh, īstenots, un tas tiek arī vienmēr skatīts uh, vadības komitejā, un dalībvalstis to arī ir vienbalsīgi apstiprinājušas. Mēs uh, domājam, ka tagad ir pienācis laiks mobilizēt otro atzaru šim instrumentam. Uh, saskaņā ar Eiropas Savienības Turcijas paziņojumu. Tāpat arī, mūsuprāt, valda zināma steidzamība. Kā jau minēju, viens no lielākajiem sasniegumiem ir izglītības jomā. Ir tiešām svarīgi nodrošināt to, ka neveidojas zudusī paudze. 300 uh, miljoni tiešajos piešķīrumos arī sadarbībā ar Turciju uh, tas ir ļāvis eh, bērniem atgriezties skolā, bet šis te, šī te vienošanās eh, beigsies 3. Eh, oktobrī, un tāpēc mums ir nepieciešams nodrošināt to, ka šis līgums tiek turpināts, tur ir tehniski darbi veicami, un mums ir jāpanāk arī politisks lēmums jau tagad par otrā atcer finansēšanu, lai ļautu dažādajām procedūrām noritēt, un, protams, ka arī parlaments tiks iesaistīts ir 18. gada budžets attiecīgi jāgroza tā, lai līdzekļi otriem atceram būtu pieejami laicīgi. Un mēs vēlētos, lai grozīties budžets tiktu pieņemts vēlākais jūlija plenārsēdē. Nu, lūk, šī ir tā darba kārtība, kas uh, mums ir iecerēta, un tāpēc arī mēs esam nākuši klajā ar lēmumu projektu, un uh, par to arī tika runāts 9. marta vadības komitejas sanāksmē. To kā vadības komitejas dalībnieki bija informēti par to, ka komisija plāno šo lēmumu pieņemt. Nu, un par budžeta jautājumiem es atkal došu vārdu kolēģei Naķai. Kā jūs jau zināt, kad mēs prezentējām komisijas priekšlikumu padomē, vairākām dalībvalstīm bija ļoti eh, spēcīga nostāja. Tika aicināts visus 3 eh, miljardus eh, Turcijai atvēlēt no Eiropas Savienības budžeta. Komisija uzskatīja, ka tā nebūtu pati prudenciālākā pieeja jo tādējādi būtu ne tikai jāizmanto atlikušie ceturtās sadaļas līdzekļi, bet tādējādi Eiropas Savienības budžetā būtu ārkārtīgi maza elastība, ja rastos kāda jauna krīze atlikušajos divi ar pus gados, kas vēl palikuši pašreizējā TFS. Nu, lūk, un par šo jau arī ir ticis runāts. Ir apjomīgas vajadzības, ja runa ir par Sīrijas krīzi un vidusjūras migrācijas ceļiem, tur arī Eiropas Savienībai ir jāizteno solītais. Nu, un globālās eh, rezerves eh, dažādām saistībām nav iecerēts tikai ceturtajai sadaļai. Tur būtu jāatbalsta arī izaugsme un eh, nodarbinātība, īpaši jauniešu nodarbinātība. Uh, Nu, un daļai līdzekļus jau ir plānots atvēlēt eh, jaunatnes iniciatīvai, un tā pašā laikā mums ir jāņem vērā arī migrācijas un drošības vajadzības eh, un citu programmu finansēšana. Tāpēc arī komisija ir piedāvājusi īstenot līdzvaroto finansējumu, kāds bija pirmajā atcerā, tātad 1 miljards no Eiropas Savienības līdzekļiem, 2 miljardi no nacionālajiem budžetiem. Uh, Un tas jau ir nodrošinājis to, ka dalībvalstis ir cieši iesaistījušās. Kā jau es norādīju arī savos ievadvārdos, dalībvalsts ļoti aktīvi darbojas vadības komitejā. Un šis instruments nav tik daudz vērts tik vien uz naudas sūtīšanu Turcijai, un ir par bēgļu pamatveidzībām, kā jau Ferāns kundze norādīja, jo īpaši jau izglītības un veselības aprūpas jomā. Mūsuprāt, šīs vienošanās laba funkcionēšana arī attiecībā uz migrantu un bēgļu uh, plūsmu pārvaldību. Tām ir nepieciešama ātra un piemērota reakcija, un to mēs arī cenšamies panākt ar šo priekšlikumu. Paldies! Paldies Kaviņo un Ferānas kundzēm! Došu vārdu ziņotājiem. Paldies, priekšādātāji. Kā jūs jau pareizi norādījāt savos ievadvārdos, tad, kad mēs vedām sarunas par budžetu 18. gadam, mēs zinājām, ka šis jautājums būs aktuāls un ka komisijai padomē un parlamentam kopā būs jālēmj par to, vai Turcijas instruments būtu jāturpina vai nē. Pirmkārt, ģenerāldirektors Kunze, es gribētu tik tiešām sveikt jūs parlamentā. Es tā saprotu, ka šīs ir ļoti aizņemtas nedēļas arī jūsu ģenerāldirektorātā, tāpēc eh, tiešām atzinīgi vērtējam to, kas ir ieradusies. Man trīs lietas sakāms. Pirmkārt, sadarbības starp parlamentu un komisiju. Otrakārt, parlamentu loma. Un treškārt, Turcijas bēgļu instrumentu finansējums. Par sadarbību starp parlamentu un komisiju. Jāsaka, ka, manuprāt, arī budžeta projekts, kas mums tiks piedāvāts, būs viens no svarīgākajiem šī gada gaitā mm, līdzekļu apjoms ir ievērojams, sabiedrība tam pievērsīs lielu uzmanību un arī politiskā nozīme visām trim institūcijām ir ļoti liela. Un, nu, un tāpēc mums būs tik tiešām godīgi, atklāti jāsadarbojas, taisnprātīgi. Tad, kad tika uzsākts Turcijas bēgļu instruments, tad mēs uh, no preses relīzes noskaidrojām, ka lūk, parlaments nav iesaistīts. Un tad parlaments norādīja, ka ir skaidra situācijas ārkārtas daba un steidzamība, bet uh, ka nu šāds uh, te situācijas, kad ar parlamentu nekonsultējas, vajadzētu nākotnē izvairīties. Nu, un es ceru, ka vēlreiz parlaments tik viegli uh, nepieļauj šādu situāciju, ka tas netiek iesaistīts. Mēs tomēr sagaidām nākotnē, ka parlaments tiks pilnībā iesaistīts. Un eh, ģenerāldirektors kundze ir taisnība. Eh, komisija ļoti laipni informēja parlamentu tūņi pēc tam, kad lēmums bija pieņemts kolēģijā. Mūsuprāt, tas bija pareizais brīdis, bet, nu, tomēr nav īpaši patīkami tas, ka uh, lēmums jau iepriekš bija zināms presē, pirms vēl mēs to varējām dzirdēt no komisāra. Es to biju izlasījis uh, politisko ziņu sadaļā jau tai rītā. Lūk, presa zināja, savukārt viena no budžetu iestādēm, proti parlaments, nē. Nu, un uh, būtu labi uzzināt, kurš tad nopludināja šo dokumentu presē pirms uh, viena no budžeta struktūrām tika informēta. Tiešām būtu vērts to zināt. Nu, lūk, un kā es jau teicu, ārkārtīgi svarīga ir uh, taisnprātīga sadarbība. Un budžeta samierināšanās laikā es, un domāju, ka arī citi, domāju par Turcijas bēgļu instrumentu. Uh, domājot par eh, rezervēm ceturtajā sadaļā, lai tā nodrošinātu mums nepieciešamo elastību, lai mēs varētu rīkoties arī Turcijas instrumentu ietvaros. Un kolēģi šeit komitejā un citās politiskajās grupās zina, cik prasīgs es biju attiecībā uz ceturto sadaļu. Es teicu, ka mums ir jāatstāj rezerves arī Turcijai. Mēs esam gatavi sadarboties un uh, esam arī gatavi uzņemties atbildību, bet tai pašā laikā ir nepieciešama caurskatāmība. Otra lieta. Mēs šorīt esam runājuši par pētījumu par trasta fondu pārvaldību, un tika piesaukts arī Turcijas instruments. Netika apšābēts tas, ka tas ir uh, steidzamas ārkārtas situācijas instruments. Un tāpat arī viss tas, kas tika mums pastāstīts par pozitīvo ietekmi praksē, par rezultātiem, to visu, protams, varam tikai apsveikt. Bet, ja runa ir par eh, uzraudzību, par eh, demokrātisko pārskatu atbildību, eh, parlaments nepiedalās uh, šeit vadības eh, komitejā un jautājums komisijai. Tad, kad komisija ierosināja turpināt īstenot šo instrumentu, kāpēc tolaik netika piedāvāts, lai parlaments kļūtu par dalībnieku vadības komitejā? Komisijai un dalībvalstīm ir pārstāvi šai vadības komitejā. Un trešā lieta par finansējumu. Mēs esam vairāk kārt runājuši par to, cik daudz dažādu izaicinājumu ir bijis jārisina kopš šīs TFS sākuma. Mums ir finansējuma prioritātes, nav jaunu līdzekļu, prioritāts ir finansēts pārdalot līdzekļus, un tas ir negatīvi ietekmējis daudzus eh, noritošos eh, projektus, daudzas tradicionālās savienības prioritātes. Nu, nu, protams, ka es nevaru paust kādu konkrētu viedokli par budžetu, pirms neredzam eh, grozītā budžeta projektu no komisijas, bet es gribētu vēlreiz atkārtot. Uh, ko ļoti svarīgi šīs DFS ietvaros. Jaunām prioritātēm būtu jāmeklē jauni līdzekļi. Ja mēs skatāmies uz pieejamajām rezervēm, tad 250 eh, miljoni eiro ir palikuši ceturtajā pozīcijā. Un ja es skatos uz kopējo rezervi, tad tie ir 1,6 miljardi. Globālā rezerva saistībām 1,1 miljards un nelistības instrumentā 517 miljoni eiro. Kopumā 3,2 miljardi eiro. Nu, lūk, un ja viens miljards nāk no Eiropas Savienības un divi nāk no dalībvalstīm, ja šāds sadalījums ir piedāvāts, tad es domāju, ka šo vienu miljardu būtu jāmeklē kā jaunus resursus, nevis pārdalot līdzekļus. Mēs visi zinām, cik liels spiediens jau tā ir uzlikts pašreizējām programmām. Nu, lūk, tā ir tāda principiāla nostāja. Protams, ka labāk argumentēt mēs to varēsim, kad būsim redzējuši grozītā budžeta projektu. Nu, lūk, pa, tiešām paldies komisijai, ka ieradāties. Paldies arī kolēģiem, un es labprāt gaitīšu arī to pakus komentārus par manis minētajiem jautājumiem. Nu, un, protams, ka sadarbosimies ar komisiju atklāti. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā to, cik uh, politiski nozīmīgs ir šis uh, pasākums. Anu. Paldies, došu vārdu Delano kungam. Paldies priekšsādātāji. Jā, visu pirms um, vēlos pilnībā pievienoties uh, Mursāna kungam, kas ir mūsu referents. Viņš uh, tiešām ļoti. Um, relevanti izteicās, ko dara kopienas politika ārpus uh, uh, mūsu Eiropas uh, noteikumiem. Nu, tas viss var novest pie problēmām, īpaši, ja nekonsultējas ar līdzu likumdevējiem, kā Eiropas parlaments, uh, tas agroza uh, funkcionēt spēju. Uh, kopienas iekšienē, tur var būt visādas neparedzamas sakas, un es teikšu, ka viss eh, sarkanās līnijas ir šķērsotas, un eh, tas nav labi. Tagad eh, šī vienošanās Turciju, mm, te nevajadzētu atbildību mm, uzvēl tikai uz Turciju, tā, tas ir globāls jautājums, kas jārisina globāli, un šāds postenis jāparecēs budžetā. Nevar izolēti uh, savā stūrī risināt globālas problēmas. Šodien uh, tas tā vairs nedarbojas un uh, nevajadzētu aizmirst par līdzlikumdevējiem vēlreiz. Labi, nu viena minūtēs atgādinu uh, Alikungs. Paldies priekšsēdātāji, dargie kolēģi. Es uh, vēlos. Um, pateikties e, visu pirms par detaļām, ko saņēmām attiecībā uz e, turpmāko vienošanos e, ar Turciju par šo otro pe periodu, kurš gan tik ļoti nešķiras no pirmā, runājot gan par ilgumu, gan par finansējumu apjomu. Uh, Finansējuma modelis uh, paliek tāds pats, daļa no ES budžeta un daļa no dalībvalstu iemaksām. Bēgļu situācija Turcijā šobrīd neatšķiras uh, no uh, tās situācijas, kāda bija uzsākot šo mehānismu. Tagad uh, mums ir vairāk par 3,5 miljoniem bēgļu. Gandrīz 300 tūkstoši bērnu ir šo bēgļu vidū. Un um, skaidra lieta, ka tagad ļoti svarīgi ir skatīties, uh, lai šis mehānisms arī attiecīgi uh, darbotos, tiktu īstenots, jāaizpilda tie robi, kas uh, pastāvējuši līdz šim. Otrajā fazē tam visam jādarbojas labāk, un par to arī man jautājumi. Pamata princips ir uh, ātrums, efektivitāte un labāka finanšu pārvaldība un uzraudzība. Sadarbības mehānismam jāmobilizē 3 miljārdi eiro laika laika posmā 2016-17. Vai šis pamatprincips tika ievērots pirmā posma ietvaros 17. gadā? Dalība valstis uh, piešķīra 1,5 uh, miljārdus 97% mm, no kuriem arī atbrīvoja uh, uzdevumu pildīšanai, un uh, tagad mēs uh, esam 18. gadā un runājam par laika posmu līdz 21. gadam, vai mēs varētu sagaidīt labāku disciplīnu, labāku procedūru šo fondu atbrīvošanai uh, darbībām Turcijām otrajā posmā. Paldies, un Gresla kundze. Paldies! Man nedaudz sakaitina šī diskusija. Godīgi sakot, es jau domāju, ka mēs jau esam tālāk par eh, šo otro posmu. Kā tad izskatās ar šiem trim miljārdiem? Vai ir laika grafiks izstrādāts? Otrs jautājums, vai eh, nav tā, ka Turcija ne tikai tranzīta valsts, bet arī valsts, kas ir eh, cēlonis tam, ka mums ir šie daudzie bēgļi. Vai komisija to mm, saprot, to apzinās, nevajadzētu valstis, kas eh, pašas izraisa bēgļu eh, plūsmas, bēgļu viļņus eh, apbalvot par to. Nu, viena lieta, ko Turcija dara attiecībā uz Sīrijas bēgļiem, otra lieta, ka mēs tagad finansējam Turciju Nu labi, viena lieta - slimnīcas un skolas mm, vai uh, valodas kursi, bet vai mēs skaidri zinām, kur šī nauda aiziet, vai ar to netiek finansētas terorista aktivitātes? Paldies, Graslis kundze, par šo mm, ļoti svarīgo jautājumu un Gardieza Balkonze. Paldies priekšsēdātāji pavisam ātri. Jā, saprotu, ka laika nav daudz. Turcija ir ļoti nopietna tranzīta valsts. Um, Mm, bet eh, principā eh, Eiropa nevēlas šos bēgļus šeit, un tāpēc viņi arī ir Turcijā, un eh, man šķiet, ka tikai pareizi rūpēties par to, lai būtu iespēja Turcija izmitināt šos bēgļus, viņam palīdzēt, rūpēties par viņa veselību, bet, kā teica Grāsle kundze, jāskatās uz demokrātisko situāciju Turcijā, kas tur notiek ar cilvēku tiesībām. Um, Uh, mūsu brīvprātīgiem, kas dodas uz turieni strādāt, pret viņiem uh, izturas slikti. Nu, līdz ar to varbūt vajadzētu uh, piesaistīt zināmus kritērijus šo līdzekļu piešķiršanai, un citādi cietīs arī paši bēgļi. Tā kā vajadzētu piemērot divus kritērijus naudas piešķiršanai. Uh, jāveic ļoti izsmeļošas pārbaudes attiecībā uz to, kā tiek izlietoti līdzekļi, pārliecinātos, ka visi līdz pēdējiem centam arī aiziet uh, bēgļiem, lai Turcijas iestādēm nebūtu iespējas izmantot šos līdzekļus citādāk, un par finansējumu šie uh, miljārdi, kas uh, mums ir, nu, principā tas miljārds, kas mums jādod, tas uh, Uh, uzliek lielu slogu uz ES budžetu, un tagad es saprotu, ka dalība valstis pat vēlas, uh, lai visus trīs miljārdus piešķirtu mēs, bet tad nu gan jāmaina budžeta uh, ietvars, jo nu, tas tā neieskrastā. Paldies, Kolmēra kungs. Kolmēra kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par uh, laika menedžmentu. Uh, Eh, Vācija vienmēr joko, lūk, arī šogad eh, Ziemassvētki mūs pārsteidza eh, nākotā pilnīgi negaidīti, bet es te negribu jokot, bet es gribu atgādināt, ka dažas lietas mēs uzskatām par steidzamību, kaut arī tās varēja paredzēt. Tagad, kad 3. oktobrī beigsies līgums ar Turciju, vienošanās ar Turciju, tas jau mūs nepārsteidz, to jau mēs zinājām gadiem ilgi. Tātad nepieciešama skaidra ilgtermiņa stratēģija, lai pārvaldītu migrācijas krīzi. Skaidra lieta, vēlamies palīdzēt. Un es vēlos, lai mēs palīdzētu vēl vairāk, bet uh, tikai, ja mums ir skaidra politika izstrādāta šajā ziņā, jo citādi mums tikai būs daudz vairāk jāinvestē uh, turpmāko gadu laikā uh, ārkārtas krīžu uh, situāciju risināšanā, tā tad nepieciešama stratēģija un politika, kas pavadīs šos um, ieguldījumus. Un konkrēts jautājums. Mums ir vienošanās Turciju par 3 miljārdiem eiro, 1,85 miljārdus izmaksāja. Un tagad, um, pirms uh, pieņemt lēmumu par vēl vienu miljārdu, uh, man jāzina, kāpēc uh, tas vēl nav izmaksāts un kad tas tiks izmaksāts. Un mums tas jāzina jau tagad, pirms mēs izlēmjam, nevis pēc tam. Paldies, Bartikungs! Paldies priekšsādātājiem! Vispirms es teiktu, tas, ko teica eh, Gardēla Zabala eh, kundze, nu es neatkārtošu to, ko viņa teica, bet es vēlos pievērst komisijas um, uzmanību tam, kas izskanēja. Skaidrs, ka tika izveidots šis um, instruments, uh, situācija bija katastrofāla un cilvēkiem bija jāpalīdz. Es um, arī saprotu, ka tas, ko mēs esam izdarījuši, bija labi, efektīvi un ļoti nepieciešami. Humanā palīdzība tika sniegta. Uh, bet man jūs jābrīdina. Situācija kļuvusi tik um, katastrofāla, ka pastāv risks, ka Eiropas Savienībai mūžīgi būs jāturpina palīdzības sniegšana. Es uh, aicinātu komisiju tomēr izstrādāt atkāpšanās stratēģiju, lai uh, šo risku mazinātu. Labi, tagad divi pēdējie kolēģi. Uh, Deprēkungs un lūdzu jūs izteikties ārkārtīgi lakoniski. Paldies un tiešām ļoti ātri. Uh, mans viedoklis nevienmēr ir bijis populārs, bet es vienmēr esmu uzsvēris uh, vienošanās ar Turciju, lai Turcija um, uzņemtu pie sevis migrantus, ko mēs nevēlamies redzēt pie sevis. Nu, Mums tas bija jādara, jo mums bija ļoti delikāta iekšējā situācija Eiropas Savienībā. Man ir divi jautājumi komisijai, kas turpina iepriekšējā runātāja uh, vārdus, kad vienojāmies par šiem trim miljārdiem. Tā mēs jau zinājām, ka tam sekos uh, otrais tranš. Un um, kad um, 18. gadā uh, Mēs runājām ar komisiju, komisija vispār par šo otro finansējumu posmu neteica neko, it kā tas nepastāvētu. Nu, tad šķiet, ka komisija kaut ko ir piemirsusi vai nepareizi saplānojusi. Nu, un tad nākamais jautājums, kas tieši turpina kolēģa vārdus, cik ilgi mēs vēl turpināsim maksāt? Uh, Nu, ir, protams, bēgļi tagad Turcijā, bet cik ilgi tie tur būs uh, un cik ilgi mēs turpināsim maksāt? Tas ir tas jautājums. Paldies, un uh, pēdējā runātāja tagad. Es pavisam īsi izteikšos. Mums tas jāaplūko ilgtermiņā. Īstermiņā risinājumi nevar tikt piedāvāti, vismaz ne ilgstoši risinājumi Un kā jau komisija norādīja, tas, kas notiek, ir arī mūsu atbildība, globāla atbildība, un eh, tagad uh, mums jārūpējas par ilgtermiņa pieju, lai atrisinātu šo problēmu. Tagad dalībvalstīm jāizskaidro, kāpēc tam jāmaksā, cik daudz tam jāmaksā, un uh, kā šī situācija tad beigu beigās tiks atrisināta. Un te jādomā par um, atgriešanu, bēgļu atgriešanu izcelsmes valstīs, kā to organizēt. Pieeja jābūt tādai holistiskai. Paldies! Ja mēs izskatīsim budžetu projektu 18. gadam, nu, tagad. Um, Es vēlos zināt, dzirdēt no komisijas, kur šie, šie līdzekļi tiks iekļauti, kurā postenī, kurā kategorijā budžeta projektā. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji, paldies par šo diskusiju. Mēs atzīmējām visu, kas izskanēja, visus jautājumus un ierosinājumus. Man trīs lietas, kas jāsaka, galvenais komisijai un parlamentam nav domstarpību. Uh, attiecībā uz izaicinājumiem, kas mums priekšā, attiecībā uz to, ka jāvienojas par līdzsvaru un uh, līdzsvarotu atbildi šiem izaicinājumiem. Pirmkārt, uh, par caurskatāmību un pārskatu atbildību piekrītam parlamentam. Šīs lietas ir um, jāattīsta. Tāpēc mēs uh, aicinājām parlamentu piedalīties um, valdes uh, sēdēs jo šajās sēdēs mēs detalizēti runājam par īstenošanu, un 9. Uh, marta sanāksmē izskanēja, ka komisija gatavos šos lēmumus. Tāpēc katru mēnesi mēs iesniedzam parlamentam īstenošanas ziņojumus, ies, iesniedzam arī projektu īstenošanas tabulas un uh, ļoti detalizētus gada pārskatus. Uh, Es labprāt eh, ieklausīšos parlamenta viedoklī, bet, nu, mūsu sistēma jau tāpat uh, cieš no liela sloga. Un, eh, lūk, mēs jau tāpat iesniedzam jums ļoti daudz informācijas. Ja jūs vēlaties saņemt vairāk, nu, dariet man zināmu, bet, godīgi sakot, nu, mēs jau tāpat esam noslogoti, kā es teicu, un es jau tāpat ļoti cenšos jūs informēt eh, tik detalizēti, cik iespējams. Nu, un es nepārspīlēju. Viena lieta uh, ir uh, darbību koordinēšana, un otra lieta - īstenošana, bet uh, viss, ko mēs darām, tomēr ir saskaņā ar budžeta noteikumiem. Tagad par finansējumu. Un tik tiešām runājot par šī gada budžetu, mums bija jādomā uh, par procedūru šeit, un um, komisija piekrīta parlamentam, mm, ka tiešām mums jāņem šie līdzekļi no tiem posteņiem, kas ir vairāk elastīgi. Tikai Tātad no maržām, no maržām mums jāņem šie līdzekļi un tiem jābūt svaigiem līdzekļiem. Tikai nedaudz uh, nāks no attīstības palīdzības no, no šiem līdzekļiem. Tad izskanēja jautājums par uh, to, kas notiks tālāk ar Turciju. Nu, jautājums ir delikāts. Mēs palielinām finansējumu bēgļiem, bet bija politiskā vienošanās samazināt finansējumu ko piešķir pirms iestāšanās instrumenta ietvaros. Un eh, tie ir ļoti būtiski, eh, tās ļoti būtiskas summas. Un daļēji samazinājums veikts jau šogad, un daļēji mm, daudzumi tiks pielāgoti nākamgad. Tā kā mēs te cenšamies rast līdzsvaru. Un varbūt kolēģe eh, Mirjam Ferran uh, pastāstīs vairāk, kā pārliecināties, ka bēgļi būs tie, kas saņems šo naudu, jo tas ir fonda mērķis. Politiskais izaicinājums saistīts ar laika izaicinājumu. Ja ierosināsim tu jau tagad, tad mm, nerespektēsim nosacījumus, ka vienošanās jāturpina, kad uh, iestāsies beigu fāze un kad būs skaidrs, kā tiek izpildīti kritēriji vienošanās turpināšanai. Ja darīsim to pārāk vēlu, tur arī ir savi riski. No tāpēc mēs mēģinājām rast zelta vidusceļu, lai nodrošinātu, ka vienošanās tomēr turpināsies, lai mums neiestātos tāda ārkārtas situācija pēkšņi. Uh, Un arī šeit uh, gribējam panākt šo līdzsvaru. Viena lieta bija vienoties par to, ka jāsagaida brīdinājums par to, ka 3 miljārdi tagad tuvojas beigām un mums jārūpējas par finansējumu pagarināšanu. Uh, Otra lieta bija tas jāgarantē arī praksē, un uh, par to mēs noteikti vēl runāsim. Runāsim arī par to, kā uzlabot šo ietvara stabilitāti turpmāk. Labi, un tagad jums ir iespēja paturpināt Ferrankundzi, jo, bet ļoti lakoniski, jo, jo, jo laika nav daudz tiešām. Ne tikai trīs lietas par um, politisko situāciju, mm, attiecībām starp ES un Turciju. Uh, par um, īstenošanu un par stratēģiju, ko gatavojam, lai turpinātu šo vienošanos. Um, protams, uh, šis uh, instruments nav domāts tam, lai apbalvotu Turciju. Runa ir par palīdzību bēgļiem. Uh, komisārs Hāns vakar viesojas AFET komitejā, lai pastāstītu par um, strateģiskā dialoga uh, ietvaros uh, par um, instrumentiem, uh, pirms iestāšanās instrumentiem, uh, kas pieejami Turcijai. Tur divi instrumenti, IPA un ENI, un kopumā mēs runājam par 759 miljoniem, mm, kas ir pieejami šo instrumentu ietvaros. Runājot par instrumenta pārvaldību, Revīzijas palāta gatavo jaunu ziņojumu, ko publiskos pirms vasaras, un uh, kur tiks piedāvātas, uh, piedāvāti secinājumi attiecībā uz to, vai finanšu pārvaldības kritēriji bijuši ievēroti vai nē. Mēs uh, rūpīgi sekosim līdzi tam, kas tiks publiskots. Pagaidām tiešām 1,85 miljārdi uh, ir piešķirti, jo varējām pārliecināties, uh, ka šādi tiek uh, nodrošināta laba finanšu pārvaldība, tā tranšu pēc tranšu mēs arī uh, izmaksājam. Protams, uh, tagad jāpabeidz spēkā esošie uzsākti projekti līdz nākamā tranša piešķiršanai, piemēram, divas slimnīcas tagad tiek uh, būvētas, un kamēr šīs slimnīcas netiks uh, uzbūvētas pilnībā, nu, tad nāk, par nākamajiem tranšiem nevar runāt, un tas varētu būt 21. un 22. gadā, bet uh, Mums ir laika grafiks paredzēts un līdzekļu piešķiršanas tabula, un mēs sakām līdz tam, kas notiek un plānojam attiecīgi. Labi. Uh, labi, nu tad es ceru, ka tas tiešām palīdzēs bēgļiem no Sīrijas. Morisāna kungs. Uh, Priekšsēdētāji, no manas puses nekas nav piebilstams. Paldies komisijai, ka ieradāties. Un, manuprāt, arī kolēģi eh, ļoti labi izteicās, viņi ir gatavi iesaistīties, redzēt, kā tad tiks eh, piedāvāti budžeta grozījumi, lai izpildītu tās prioritātes, ko parlaments šajā ziņā ir noteicis. Paldies! Paldies! 2019, vous savez, vous aurez... Eh, tagad um, Eh, plānojot 2019. gada budžetu eh, viesi no komisijas, jūs zināt, kas jums jāņem vērā. Un tagad eh, paldies visiem un mēs sāksim balsot. Dargie kolēģi, aicinu jūs uh, sagatavot jūsu balsošanas kartiņas, uh, ielikt šīs kartiņas ierīcēs un mēs uh, izmēģināsim, kā darbojas sistēma. Sākam balsot! Tout le monde a voté Non. Oui. Scrutin est clos. Beidzam balsot. Paldies. Pirmais balsojums skar um, 2018. gada budžetu, un es dodu vārdu referentam, lai viņš pastāstītu uh, par pārvietojumiem uh, Pavisam īsi, e, jo šeit nav nekādu problēmu. 2017. gadā tā kā tika novēloti pieņemts e, dokuments par e, Wi-Fi, izrādās, ka ir palikusi pāri nauda, kas tika sākotnēji paredzēta ne aģentūrai, un līdz ar to šo naudu pārcēla uz Wi-Fi operācijām lai organizētu pirmo konkursu. Aģentūras uzdevums ir īstenot šo iniciatīvu, un tieši tāpēc 724 tūkstoši eiro un 123 eiro ir nepieciešami, eh, lai eh, nosektu darbības izmaksas, no kurām 347 tūkstoši ehm, eiro maksā no SEF ICT support line, un atlikušo naudu ir jāatgriež no uh, Wi-Fi operational line, un līdz ar to ir saistīts šis te arī pārvedums. Mēs esam saņēmuši atbildes no komisijas uh, uz visiem jautājumiem, līdz ar to es rekomendēju balsot pār. Jo tas ir uh, jādara tāpēc, ka ir pieņemts uh, Wi-Fi attiecīgais dokuments. Paldies, un tagad sāksim balsot. Uh... Mēs balsojam, tas ir nomināla balsojums, uh, elektroniski sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 29 pret 2, 2 atturoties. Ļoti labi. Tagad balsosim par Eiropas Banka iestādes mītnes vietas atrašanos. Avons... Mums ir pirmais grozījums. Grozījums 9. Un grozījums numurs 5. Kurš ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Grozījums 1 ar mutisko referenta grozējumu par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompro, eh, grozījums septiņi par pret atturas pieņemts. Nav skaidrs. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 19 pret 13. Grozījums 4 par pret atturas pieņemts. Un uh, par visu tekstu šādi grozīt nomināli uh, personāla balsojums um, elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 28 pret 4. Uh, vienam atturoties. Un tagad uh, skatīsim uh, Omaržī uh, kunga uh, ziņojumu par teritoriālo ekonomisko sociālo kohēziju. Runa ir par komisijas septīto ziņojumu. Es vēlos uh, precizēt, ka mums ir balsošanas saraksts par šo atzinumu, kur tika pieprasīti vairāki atsevišķi balsojumi par 6, 25 un 28 grozījumu. Tad 14. grozījums e, nav savietojams ar e, otro kompromisu, un tāpēc e, tas atkritīs, ja šo grozījumu pieņems. Vai par to ir komentāri? Nē. Tad sākam balsot. Lūdzu. Es gribēju paskaidrot, ka es izlasīju tekstu, un pirmajā punktā tur ir kompromiss. Ja tas tiks pieņemts, tad es gribētu atsaukt sesto grozījumu. Labi, jūs atsaucat sesto grozījumu. Ļoti labi. Tas ietaupīs laiku. Par pirmo kompromisu par pret atturas pieņemts. Grozījums 9. Atsevišķas balsojums. Pirmā daļa par pret atturas pārbaudīsim elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 12 pret 18. Otrā daļa par. Pret. Man šķiet, ka tieši tāpat cilvēki nobalsoja. Noraidīts tātad. Grozījums desmit par pret. Atturas noraidīts. Kompromiss divi par pret atturas pieņemts. Un tagad grozījums 15 par pret atturas. Pieņem 16 par pret atturas. Pārbaudīsim 16. To sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 14 pret 17 un vienam atturoties. 17 grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 15 pret 16 balsīm. Trešais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 25. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Piektais kompromiss par. Pret pret atturas pieņemts. Un tagad sestais kompromiss atvainojiet par pret atturas pieņemts. Tagad 28. grozījuma otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim otro daļu. Tad balsojam par 28. grozījuma otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 13 pret 19 balsīm. 31. grozījums par pret atturas noraidīts. 32. grozījums um, divās daļās. Pirmā daļa par pret. Pārbaudīsim pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 15 pret 18. Otrā daļa. Un, ja pirmā atkrīt, otrā arī atkrīt. 33. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 34 par, pret, atturas, pieņemts. Par visu tekstu tagad um, um personāla balsojums. Sāk, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 29 pret 4. Apsveicam referentu kungu. Sur les autres sections. Tā par pārējām ietaļām, ja tur nav pārvietojumu pieprasījumu, došu vārdu Mornikai Homejērai. par dažādajiem ēku projektiem. Pirmkārt, ēma pārcelšanās uz Amsterdamu. Um, Herr Vorsitzende, ich würde uh, äh, vorschlagen, dass. Un priekšsādātāji varbūt uh, sākt ar mazāk sarežģītu un tad pabeigt ar vairāk sarežģītu. Jo uh, sākumā, tad varbūt uh, ātri var noskaidrot situāciju un lai paliek vairāk laika diskusijai pēc tam. Piemēram, Eiropas Savienības nams Stokholmā, Zviedrijā, tur situācija ir sarežģīta. Ilgi tika pētīts tirgus un situācija ar nekustamiem īpašumiem tur tik sarežģīta, ka nebija iespējams atrast um, vietu šai ēkai. Un tagad mums jāpagarina uh, spēkā esošais nomas uh, līgums uh, vēl uz trim gadiem, cerot uh, pa to laiku atrast uh, kaut ko citu. Uh, cenas vienkārši ļoti uh, augstas, uh, bet uh, tas tā raksturīgi visai Stokholmai. Un, uh, principā pat tas, ko mēs maksājam, uh, Tas vēl nav tik dārgi, bet uh, Stokholmā vienkārši cenas ir tik uh, eksplozīvi uh, pieaugušas, ka mēs vienkārši uh, maksājam daudz vairāk nekā paredzēts mūsu vidējā mm, pārskatā, bet, nu, pro, principā šiem trim gadiem problēmas vēl nav. Nu, tātad jūs runājat par Stokholmu. Vai balsosim tagad? Jā. Labi, tātad par eh, Stokholmu. Ziņotāji atbilsta. Atbalsta. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Scrutin est clos. Favorable, 25 voix. 25 pār, 3 pret, 2 atturas. Nu, un tagad par Amsterdamu? Nē, tagad, tagad, tagad par Keniju. <laughs> Mums eh, četri vēl jāpārunā mm, Kenija sākumā. Nu, tā mums EADD eh, e jau iesniedz informāciju. Tas tagad neatšķiras tik eh, būtiski no tā, ko jau esam saņēmuši, varbūt eh, nedaudz vairāk detaļu, bet principā situācija ir skaidra. Viss platība vairāk par 4000 kvadrātmetru, un tur ir es delegācija, UNEF, Afrikas eh, raga delegācija un eh, arī mm, vieta 123 darbiniekiem. Uh, Tur ir gan komisijas darbinieki, gan Somālijas delegācija, gan mūsu iniciatīva Āfrikai, UNEFOR un EB. 33 kvadrātmetri personai gadā maksājam um, 676 tūkstošus, nedaudz vairāk par to, 3% indeksāciju, bet Nairobi nav citu variantu, pat ja mēs to skatām nedaudz kritiski. Nu, tur jāņem tas, kas ir pieejams un uh, ēka ir atbilstoša visādi. Uh, skatoties arī runājot par drošības apsvērumiem. Un, uh, da, principā, šī īres maksa atmaksājus, jo to varam izmantot kopīgi. Uh, mums uh, bijuši. Uh, izdevumi pārvācoties, notāra izmaksas, renovācijas izmaksas. No uh, principā šīs izmaksas uh, nepārsniedz ieplānot to, uh, kopā sareiķinot, tas nepārsniedz tātad plānot tos izdevumus, un es aicinu jūs balsot par, jo uh, Eh, par to visu EADD mums arī laicīgi informēja. Paldies! Paldies par šo informāciju. Tātad jūs atbalstāt eh, Kenijas lietu? Deprēkungs. Man tikai jautājums Monikai. Mēs redzam, ka šobrīd ārējās darbības dienests izmanto ļoti lielas telpas. Tur atrodas personāls, tāpat arī Āfrikas komandu pārstāvji, un tagad tiek pieprasīta ēka 15 tūkstošu kvadrātmetru platībā, tātad trīsreiz lielāka. Nu, lūk, es gribēju noskaidrot, vai tas viss saskan arī ar nolīgumiem, kas ir noslēgti ar citiem ēku izmantotājiem. Nu, jebkurā gadījumā te taču runa ir par trīsreiz lielākām telpām. Un vai jau ir kaut kāds vienošanās, kas ir noslēgts ar citām institūcijām par šo te telpu izmantošanu? Nu, lūk, es gribu saprast, kāds ir pamatojums tik lielam kvadratūras palielinājumam. Uh, Lūk, es nezinu, vai ziņotājai šāda informācija ir, gribētu uzzināt. Nu, mums ir 4300, nedaudz pāri eh, par to, mm, tik liela ir šī telpa šobrīd mūsu delegācijai. Nu, līgumi tagad noslēgti mm, arī citām pusēm, Tātad uh, aks izmantošanai tikusi pielāgota reālām vajadzībām, mūsu, mūsu partneru vajadzībām. Mums, mums tagad vairāk uh, um, darbinieku mm, kā līdz šim. Um, piemēram, arī deviņi darbinieki Somālijas delegācijā, UNFOR ir divi darbinieki, UNB desmit darbinieki. Un, kā es teicu, Tagad uz vienu darbinieku mums ir 33 kvadrātmetri šajā ēkā. Mm, tas ir mm, pilnīgi. Uh, tas ir pilnīgi pieņemami, un tas, tā, tā, tā ir standarta situācija. Monika, es piekrītu tam, ko tu nu pat teici. Nu, tā tad ir vairāk nekā 80 darbinieki, tāpat arī Somālijā, bet nu, jau tagad runa ir par 4300 ar kaut ko kvadrātmetriem, un nu, nākamais piedāvājums ir 15000 kvadrātmetru. 17. līdz 20. stāvs. Tā ir milzīga ēka, bet visu stāvus jau neizmantojam mēs. Mēs īrēsim telpas, tātad četrus stāvus. Pārējais jau nav mums domāts. 4372, no? Wir reden hier darüber, dass wir vier. Un tā mēs runājām par to, ka mums ir četri stāvi šajā ēkā. Četru stāvus mēs uh, eh, īrējam. Mēs nevēlamies visu ēku, tikai tos četrus stāvus ja būs nepieciešams vairāk, nu, tad EADD eh, e mums jāsniedz mm, aktualizētā informācija. Bet šobrīd mēs īrējam četrus stāvus no uh, visumā 20. Pārējos eh, mums nevajag. Et ce qu'on va louer, c'est 4300. Oui, oui, les quatre étages. Nu, lūk, tad jā, īrēsim četrus stāvus. Ne pārējo. Pārējo īrēs kāds cits. Lūk. Jā, nu var te. Labi, nu tad elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 27 pār 3 pret 2 atturas. Nu, varbūt tagad par Amsterdamu varam runāt. Palīdz Amsterdam. Alo, um, es iekētu, ja pozitīvi. Priekšsādātāji, tagad runāsim par Amsterdamu. Uh, Ar man ir jautājumi komisijai. Visu pirms es pagājušu reizi um, kritizēju Nīderlandes valdību. Un man jāsaka, ka starp laikā situācija tiešām ir uzlabojusies ļoti būtiski. Pirmkārt, uh, dosie, kas mums ir atbilst um, tam, uz ko ir pieteikusies eh, valdība konkursa ietvaros. Eh, visi kritēriji tiek ievēroti. Nīderlandes valdība pārņem pārvākšanās izmaksas, ēkas uzturēšanās izmaksas eh, un arī jaunas ēkas izmaksas. Tātad viss ir labi. Jauno līgumu slēdz uz 20 gadiem. Būs iespējams šo līgumu pagarināt, ja ievāksimies vēlāk nekā paredzēts. Izmaksas par to uzņemsies valdība Nīderlandē. Tas tā ļoti detalizēti noformulēts līgumā. Uh, vienmēr, jebkurā brīdī var uh, laust līgumu, abiem partneriem piekrītot, um, uh, informējot par to sešus mēnešus iepriekš. Var atsaukties uh, arī uz uh, nepārvāramas varas apstākļiem. Mums tas ir svarīgi, lai neatkārtotu iepriekšējās kļūdas. Uh, kad mums pēkšņi izrādījās, ka nebija iespējas tagad uh, uh, uzteikt šo līgumu, un, uh, mēs nevarējām doties prom, kamēr nebijām atraduši jaunus ierniekus. Um, 2019. gada 15. novembrī sāks darboties jauns līgums. Um, ēka ir uh, pāri pa 30 tūkstošiem kvadrātmetru, biroji aizņem 26 tūkstošus, eh, konferences centrs 700 kvadrātmetri, eh, stāvvietas eh, daudzas ir nodrošinātas un mums arī motoroleru stāvvieta, kas arī ļoti labi man šķiet. Vairāk pa tūkstošu darbinieku tur at, strādās uh, tiem, kam ir ģimenes uh, valdība palīdzēs atrast skolas, dārziņus uh, un tā tālāk, tā kā rūpēsies valdība par mūsu darbiniekiem un viņu ģimenēm. Platība Uh, uz vienu cilvēku ir 28 kvadrātmetri, un uh, šī situācija ir pat nedaudz uh, zem tā standarta, ko ierosina komisija. Mēs diezgan saprātīgu naudu maksājam par vienu kvadrātmetru, 8 miljoni katru gadu būs jāmaksā par apkopi, komunālas izmaksas aptuveni 8000 gadā, un uh, iepriekšējā līgumā šie komunālie maksājumi un apkope uh, bija iekļauts līgumā, tagad uh, to mēs maksājam atsevišķi. Uh, um, maksājam par elektrību, ūdeni, gāzi katru gadu 13,673. Mm, mm, Bet uh, tās ir izmaksas, uh, kuras nebija iekļautas konkursā. Šobrīd uh, Emma sevi finansē pati. Emma ir 15 miljoni. Mm, Eh, pašizmaksas 50 eh, miljonu ietvaros. Mm, tātad gandrīz trešdaļu Emma varēs eh, sekt pati. Ja tagad uh, izskatīsim visas izmaksas, tad uh, katru gadu mums jāmaksā vairāk par 40 miljoniem, uh, vienu trešdaļu no šī summas EMA maksās uh, pati. Uh, šī ēka izmaksā mazāk salīdzinot ar iepriekšējo. Tā kā mēs varam ar to sadzīvot, varam būt pat ļoti apmierināti. Bet man ir trīs pamatjautājumi komisijai. Es jau brīdināju komisiju, ka šie jautājumi man būs. Pirmkārt, uh, Itālijas uh, tiesas prāva. Kolēģi jautāja, vai var tā būt, ja Itālija uzvarēs, tad būs jāpārvācas vēlreiz. Nu, es jau teicu, pat ja uh, mums būs jāpārvācas, nu tad vismaz nebūs šo problēmu ar uh, līguma uzteikšanu šī problēma neatkārtosies. Bet es vēlos, uh, lai komisija atgādinātu, kas var notikt sliktākajā gadījumā pēc šīs tiesas prāvas, mm, kas, uh, ko uzsākusi Itālija. Otrakārt, uh, vienošanās par centrālo mītni, kas notiek ar to. Un tad e, izveidošanas regula vai komisijai izstrādāts laika grafiks, jo tas atvieglos turpmāko lēmumu pieņemšanu. Merci. Paldies. Olivier Sal, komisijas pārstāvis, vai jūs varētu atbildēt uz ziņotājas jautājumiem? Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Ar prieku to arī darīšu. Par tiesu. Es nedomāju, ka komisija tur kaut kā var īpaši iesaistīties, jo tā ir lieta, eh, kurā puses ir Itālijas iestādes un padome, Un principā tas ir saistīts ar to netipisko kontekstu, kurā šī lieta tika uzsākta. Tātad šeit ir runa par aģentūras pārcelšanu, kas eh, principā atšķiras no kaut kādām standarta darbībām. Un kā mēs visi zinām, saskaņā ar procedūru, kuru apstiprināja dalību valstis eh, pagājušo pavasaru, tika saņemti dažādi piedāvājumi no dažādām pilsētām, 27 valstis vienojās pagājušā gada novembrī par uh, divām jaunām mītnes vietām. Un tieši tāpēc komisijas iesniegtais dokuments ir pamatots. Šī politiskā vienošanās ir jāapstiprina ar juridisku dokumentu, un tieši tāpēc komisija ir iesniegusi divus priekšlikumus. Tas notiek pagājušā gada novembrī, lai mainītu mītnes vietas. Uh, gan EBN un EMAM. Un principā visas lietas ir virzījušās uz priekšu diezgan raitī. Plenāra sēdē tika nobalsots pagājušajā nedēļā. Un tika apstiprināta mītnes vietas maiņa Eiropas zāļu aģentūrai, tātad pārceļot to uz Amsterdamu. Vēl viens veids, kā varētu apstiprināt šo politisko vienošanos, ir noslēgt līgumu par uh, centrālo mītni, centrālo biroju, un Ema gadījumā darbs tiešām ir virzījies labi uz priekšu, ir bijuši intensīvi diskusijas ar Nīderlandes iestādēm un arī ar pašu aģentūru. Un diskusijas plānotas noslēgts tuvāko nedēļu laikā un paredzams, ka tās būs veiksmīgas. Un tad arī līgumā būs skaidri redzams, eh, par kādiem noteikumiem puses ir vienojušās. Un, protams, ka tas arī skars informāciju par ēku. Lai atbildētu referentam, eh, jāsaka, ka Viens no galvenajiem elementiem, kas trīs iestādēm ir jānodrošina, ir tas, ka EMA darbība netiek pārtraukta. Un tieši tāpēc notiek vairāki paralēli procesi. Pirmkārt tiek mainīti juridiskie dokumenti, notiek arī diskusijas par eh, mītnes vietu, un arī ir nepieciešams ātri virzīties uz priekšu ar šo dokumentu, eh, lai eh, varētu sekmēt veiksmīgu netraucētu pārcelšanos nākošajā gadā. Es ceru, ka šie skaidrojumi ir pietiekami, lai komiteja apstiprinātu Uh, dokumentu attiecībā uz ēku. Paldies! Paldies! Vai arī Ema pārstāvim ir kas sakāms Vašana kungam? Uh, thank you, Mr. Chairman. No, in fact... Paldies. Man īsti nav daudz ko piebilst tam, ko teica jau komisijas pārstāvis. Manuprāt, Viss virzās uz priekšu labi, kā tika norādīts, jau mēs strādājam pie līguma par ēku. Vēl ir kaut kādi nelieli jautājumi, kas ir jāatrisina, bet tas notiks tuvākajā laikā, un rīt mums būs eh, pastāvīgās komitejas sēde. Un eh, tad mēs arī dziļāk ieskatīsimies šajā jautājumā, bet visi citi jautājumi, piemēram, attiecībā uz pagaidu ēku un visiem darbiem, kuri būtu jāuzsāk, kuri būtu jāuzsāk, lai sagatavotu pastāvīgu ēku, viss notiek bez kavēšanās. Paldies! Paldies par visu šo informāciju! Čioti, kungs! Grazie, prezidente! Tanto voglio ringraziare. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties kolēģei Holmēras kundzei eh, par ļoti precīzo informāciju. Viņa ir tik rūpīgi izpētījusi visus līgumus. Protams, es nevēlos šeit eh, komentēt to, ko dara Itālijas valdība, bet man ir trīs jautājumi. Pirmkārt par īres līgumu starp EMA un Nīderlandes valdību. Pirmkārt, kad tad ēka tiks nodrošināta? No sākuma bija runa par 1. oktobri, bet tagad ir par 15. novembri 2019. gadu. Es gribēju zināt, kāds ir tiesiskais pamats datummaiņai. Otkārt, eh, ja mēs runājam par šo līgumu starp EMA un Nīderlandi. Tur ir minēts 15. novembris, eh, izņemot eh, eh, kaut kādus ārkārtas apstākļus. Kas tad ir tie ārkārtas apstākļi? Jo tur ir divas puses, vai tur ir runa, piemēram, par kaut kādām dabas katastrofām, vai, piemēram, kavējumi, mm, kas radušies būv, būvniekam. Jo šādi kavējumi varētu uh, Ehm, noteikti vajadzību piemērot sankcijas. Un trešais jautājums par um, īres pagarināšanu. Tātad, kā Homērijas kundze norādīja, e, šis ir 20 gadu līgums, ko var uzreiz pagarināt. Nu, vismaz tā viņa teica. Bet es domāju, ka mītnes vieta nebūtu jāmaina. Es gribēju jautāt, vai ir kaut kāds um, nosacījums, kas ļauj, piemēram, mainīt īres maksu. Tātad vai ir kaut kāds nosacījums līgumā, kas ļauj pārskatīt īri? Paldies, Hofmans Lundze. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Also ich finde Sie erstmal schon... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, jā, mm, mm apsveicami. Uh, ka tas tagad ir eh, izlemts. Nu, labi, varbūt man būtu vēl idejas par šo lēmumu, bet tagad jau ir par vēlu. Līdz šim gan vēl neesmu visu sapratusi, un tāpēc arī gribu pārjautāt, kā komisija vērtē, kāds izredzes Itālijai uzvarēt šajā prāvā? Kādas konkrētas sakas eh, no tā varētu izrietēt? Ļoti konkrēts jautājums komisijai. Paldies. Pirms vēršamies pie komisijas. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, komisija, Holmējers. Holmējers kundze. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju vēlreiz uh, vērsties pie komisijas. Mm, es zinu, jūs nevarat neko tagad teikt par tiesas spriedumu, bet varbūt par procedūru jūs varat izteikties, vai tā ir bijusi atbilstoša un, un, un um, standarta procedūra. Jūs uh, teicāt, uh, ka dalība valstis uh, jau nobalsoja, un varbūt mums palīdzētu Eh, ja jūs pastāstītu mm, par eh, to, kas notiks pēc 19. Eh, gada, tagad mēs nedaudz iekavējām šo nodošanu, pārņemšanu. Mm, tagad it kā visas uzma, izmaksas uzņemas Nīderlandes valdība neatkarīgi no tā, vai esam vai neesam iekavējuši pārvākšanos. Mm, bet, nu, mēs vēlētos to darīt pēc iespējas ātrāk. Uh, jo, jo vairāk mēs kavējamies, jo lielākas ir šīs izmaksas. Un tas neinteresē ne mums, ne uh, Nīderlandi, bet mums tā vai tā izmaksas nerodas, jo visu uzņemas Nīderlandes valdība. Tad uh, um, mums ir arī uh, atlaide attiecībā uz īres maksu, mums ir indeksācijas. Uh, uh, kompensācija 3 miljoni 20 gadu laikā, ko mums piešķir Nīderlandes valdība. Uh, tagad šis uh, īres uh, indeks ir 1,66 un tā tālāk. Tādējādi šeit liela jautājuma nerodas. Jautājums kolēģi Hofmanai. Ja padome pieņems citu lēmumu vai mainīs savu lēmumu. Nu, tad eh, atkārtošu, ka ar āku mums problēma nebūs, jo sešu mēnešu laikā varam eh, atteikties no līguma, eh, nemaksājot nekādas soda naudas. Un tā būs atšķirība salīdzinot ar Londonu. Tas būs uzlabojums mm, noteikti, ja kaut kas notiek. Un kaut kas not, vienmēr var notikt. Uh, Nav obligāti kaut kam jānotiek, protams, bet uh, tas var gadīties. Nu, un tad mēs esam pasargāti katrā gadījumā. Vismaz tā es sapratu no vakardienas telefona sarunas. Nu, ko, Monika, balsosim? Komisija šķiet ir vēl pēdējie komentāri. Uh, merci, monsieur le président. Je vous... Paldies priekšādātājiem. Mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, kas izskanēja. Neuzsākot gan kādas diskusijas, cerams. Kā jau es norādīju, dalībvalsts ir vienojušās par procedūru pagājušajā pavasarī. Nu, cik mums zināms, tad šī procedūra arī ir tikusi ievērota. Un, ja runa ir par Itālijas iestāžu lietu, nu, mēs nevaram tajā neko īpašu teiktu, gal galā tā ir lieta, kur ir iesaistīta padome un dalībvalsts. Mūsuprāt, un tas jau arī ir tas, ko teicu no sākuma, mums ir jākoncentrējas uz eh, tiesisko paļāvību, ko arī radīs uh, grūzījumi regulā attiecībā uz uh, eh, vītnes vietas maiņu. Un tas viss atspoguļot tiks EMA regulā. Un Nu, un ja kādi precizējumi attiecībā uz ēku parādās uh, building file, tātad um, ēkas dokumentācijā. Nu, mūsuprāt, tur nebūs nekādu neskaidru vai uh, kaut kā kaitējošu seku, un arī no budžeta viedokļa tas viss būs gan skaidrs. Labi, paldies, uh, vēršos pie ziņotājas. Tas bija bežlīdzinās. Priekšstādātājs uh, ierosinātu, ka ņemot vērā. Um, Mm, to, ka vienošanās par galveno mītni drīz tiks noslēgta, ņemot vērā eh, dibināšanas eh, regulas pieņemšanu parlamentā, aicinu balsot par dosie, kā es jau sarunāju ar ANU referentiem. Ļoti labi, neviens vairs izteikties nevēlas, ķeramies pie balsošanas, balsojam elektroniski, sākam balsot. Wenn es mir leid tut für Italien. Vai tu uzvotīji? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 15 pār 7 pret 6 atturas. Alors, pour, euh... Tālāk Vašingtona. Vai jau šodien balsojam, vai ir vēl kas piebilstams? Priekšsādātāja, es. Uh tikai nesen saņēmu informāciju par Vašingtonu, tad varbūt atlikt to līdz nākamā reizē. Šķiet, viss ir labi. Es eh, paskatījos uz šo informāciju, bet mums eh, vēl trūks detaļu par eh, kredītlīgumu, mm, tāpēc es tie varbūt 20 vai 30 gadi procentu likmes arī vēl gluži nav noskaidrotas. Tas, labprāt, vēl pastrādātu ar ainu referentiem lai noprecizētu to visu. Tad, tad uh, atlikt varbūt pieņemšanu uz divām nedēļām, un tad nākamajā budžeta komitejas sanāksmē mēs tad varēsim šo jautājumu atrisināt. Paldies! Tas mums ietaupa laiku. Nākamreiz tad, tad runāsim par šo lietu sīkāk. Esam beiguši balsošanas daļu. Un, ja runa ir par ēku politiku. Vai ir vēl kāda informācija par turpmākiem projektiem, vai arī ziņotājas prāt nav šodien pārunājumu jautājumu? Ziņotājai šķiet nekas nav piebilstams. Nous allons maintenant Nu, un tagad mēs varam ķerties pie nākamā jautājuma. Lūk, tātad balsošana ir beigusies. Un mēs varam e, ķerties pie kiberdrošības aģentūras. Ziņotājs Geijers, diemžēl nevarēja šodien ierasties. Timo Volkens viņu pārstāv un viņš mums pastāstīs par atzinumu, ko ir sagatavojis Jens Keijers. Valkana kungs. Vous avez la parole. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, tik tiešām es eh, runāšu Jensa Gaira vietā, kuram bija jādodas savā vēlēšana apgabalā, tur steidzamo sanāksme notiek. Uh, Bet uh, man nav daudz, kas jāsaka. Nīsa, mm, mēs zinām, tā ir Eiropas mm, aģentūra, ka ar galveno mītni Grieķijā. Administratīvas lietas tiek risinātas uh, eh, uh, eh, Iraklējā, nā, bet uh, galvenā operatīvā mītne ir Atēnās. Tagad šis priekšlikums, uh, ko Komisija sagatavojusi spēcina drošības arhitektūru Eiropas Savienībā. Komisija ierosina atcelt um, uh, informācijas komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības um, um, certifikācijas regulu un, uh, respektīvi, pārveidošo certifikācijas procedūru. Uh, piešķirot vairāk resursu šim nolūkam līdz 20. gadam. Aģentūras budžets palielināsies līdz 23 miljoniem un uh, tajā darbosies 80 cilvēku. Nākamajā mandātā jārisina atkārtotie galvenās mītnes jautājums, jo dubulta mītne nav efektīva un produktīva. Atzinuma projektā norādīts uh, mm, galveno mītni uh, galvenās mītnes jautājumu vēlreiz pārunāt. Nu, un tagad uh, aģentūras, kur darbojas vairāk par vienu cilvēku, tas ir um, Tas ir aģentūras, kur, kur vairāk par vienu galveno mītni eh, vēlreiz eh, pārbaudīt, jo divas galvenās mītnes nav produktīvas. Tad nākamais priekšlikums atsevišķs budžets izpētei, lai aģentūra varētu pati veikt pasūtīt pētījumus, kas tomēr atbilst mandātam. Un eh, tad uh, Arī jauninājumiem menedžmentā ir paredzami, piemēram, ja nepieciešams tulkot dokumentus, aģentūra pati varas izvēlēties birojus, kas to darīs. Paldies par tik labu izklāstu. Nākamais runātājs. Paldies, priekšētātāji. Man īsts komentārs samovāra kunga vārdā. Viņam arī, diemžēl, bija šodien jau jādodas prom. Salvamāra kungs vēlētos teikt paldies Gaira kungam par atzinumu sagatavošanu, lielākajai daļai viņš piekrīt, un Samavāra kungs gribētu izcelt to, cik svarīgs ir uz snieg, cik svarīgi ir uz sniegumu balstīt budžeta veidošana, un ir jāveido sinerģijas, jāstiprina sadarbība starp ENIS un citām aģentūrām, institūcijām, eh, dalībvalstīm un citām iesaistītajām pusēm, neveidojot nekādu pārklāšanos ar nacionālo spēlētāju veikumu. Lūk, tāds viss komentārs no Stalmovāra kunga. Paldies! Vai būtu vēl kādi komentāri? Šķiet, ka nav. Ziņotāji, kungs, vai jums būtu vēl kas piebilstams? Ja nē, Tad šo viedokļu apmaiņu varam eh, noslēgt. 28. mārts ir grozījuma iesniegšanas termiņš līdz 2012. Budžeta komitejā balsosim 16. maijā un jūnija plenāršēdē Strasbūrā. Parlaments pieņems lēmumu par šo dzinumu. Nu, nu, tagad uzņemsim mūsu vidū Janu Gregoru. Viņš ir revizijas palātas pārstāvis. Aicinu viņu mums pievienoties pie galvenā galda. Lielas paldies par to, ka esat ieradies. Jūs esat ieradies, lai prezentētu pagājušajā 15. februārī pieņemto revizijas palātas ziņojumu par to, kā būtu uzlabojams Eiropas Savienības budžets un tā funkcionēšana. Nu, tas ir priekšlikums, kas lielā mērā sasaucas arī ar mūsu pašu bažām par to, ka Eiropas Savienības budžets ir veidojams caurskatāms un atbilstoši visiem principiem. Uh, Revizijas palātā šis dokuments jau ir ticis prezentēts februārī. Un mums ir jāpieņem nostāju parlamentā par uh, turpmāko DFS un jādomā par pašu līdzekļiem. Nu, lūk, aicinu tagad uh, eh, Gregoru kungu mūs uzrunāt. Mums vēl ir uh, palikusi gan ir stunda, darbs jābeidz 12.30. Gregor kungs, lūdzu. Thank you very much, uh, for... Lielas paldies! Godātie deputāti, dāmas un kungi! Eh, gribēju šeit pieminēt manu iepriekšējo apmeklējumu jūsu komitejā, kas notika apmēram 2004. gadā. Tā tad ir pagājis diezgan ilgs laiks. Šodien es gribētu jums likt priekšā eh, revīzijas palātes dokumentu par Eiropas Savienības finanšu nākotni, tātad par Eiropas Savienības daudzgadu plāna nākotni. Es gribētu tagad paskatīties uz grafiku. Mums ir šāds grafiks. 15. februārī, kā tika paziņots, tika nu, publicēts šis brīfinga dokuments, kas bija pirmais šāds dokuments. Nākošais eh, tiks piedāvāts varbūt šā gada jūnijā, jūlijā, kad komisijas eh, priekšlikums arī tiks publicēts. Cerams, ka tas notiks maijā. Mēs eh, arī esam vai vēl publicēsim trīs citus dokumentus par Eiropas Savienības budžeta nākotni. Viens dokuments attieksies uz KLP. Tas jau ir publicēts šo pirmdienu, un tuvākajā laikā mēs arī publicēsim dokumentu par vienkāršošanu, kohēzijas jomā. Un šodien iespējams, ka ir publicēts, varbūt pirms pusstundas, dokuments par, eh, par vienkāršošanu eh, pētniecības un inovācijas programmu ziņā. Eh, šā gada otrajā pusē mēs publicēsim atzinumu par pašu resursiem, par pašu resursu lēmumu un uh, citiem tiesību aktiem uh, noteiktās nozarēs uh, saistībā ar uh, programmām. Revidentiem uh, vienmēr ir diezgan grūti sagatavot dokumentus par nākotni, pamatojoties uz pagātnes pieredzi, bet mēs, protams, darām visu iespējamo, lai izmantotu mūsu neseno publikāciju labākos elementus, mēs izmantojam divus kopējos pārskatus, kas tika publicēti 14. gadā par labāko ES resursu izmantošanu, kā arī pārvaldības un kontrolas sistēmu trūkumiem, izaicinājumiem un tā tālāk. E, izmantojām arī ziņojumus no 14., 15. un 16. gada, kā atsaucas dokumentu izmantojām arī īpašos ziņojumus par 15. gadu līdz kā arī citus atzinumus, piemēram, par finanšu regulējumu, vairākus atzinumus par pašu resursiem, arī lēmumu par uh, kohēzijas politiku un, protams, arī atsaucamies uz mūsu brīfingu dokumentu par vidusposma pārskatu attiecībās daudzgad finanšu plānu. Šajā dokumentā mēģinamie pievērsties daļai komisijas eh, dokumenta. Un šeit ir runa par Eiropas Savienības eh, budžeta nākotni. Man liekas, ka tā ir otrā daļa komisijas dokumentā. Un mēs, protams, atbalstam komisiju, jo vienmēr ir eh, ļoti grūti vienoties par nākotnes finansējumu un ir jāatrod šis līdzsvars starp esošām politikām un jaunajiem izaicinājumiem starp vietējām valstu prioritātēm un ES vērtībām, jāņem vērā arī tēriņu noteikumi, jākoncentrējas uz rezultātiem, jāskatās, kas notiek ar dotācijām, citiem finanšu instrumentiem un, protams, kas notiek ar kļūdām, ar citiem finanšu instrumentiem. Un ņemot vērā arī to, ka viena dalībvalsts varētu izstāties, tas rada papildu problēmas e, jau tam, ar ko saskaramies e, parasti. Nākošajā slaidā mēs mēģinām runāt par e, komisijas minētajiem labākajiem principiem, un mēs mēģinam tos analizēt un, un apskatīt šos principus visos, visās budžeta cikla fāzēs. Un es gribētu pastāstīt arī par mūsu priekšlikumiem. Uh, Attiecībā uz pievienoto vērtību mēs sekojam komisijas priekšlikumam padarīt pievienoto vērtību par galveno mērķi nākošā plāna izpildes laikā, pievēršoties eh, jomām, kur var radīt lielāko Eiropas Savienības pievieno, pievienoto vērtību, attiecīgi arī palielinot garantiju un finanšu instrumentu apjomu. Eh, tas, ko mēs piedāvājam, zināmā mērā atspoguļo 52. 56. pantu parlamenta pozīcijā par uh, daudzgadus finanšu plānu nākotni, un mēs piedāvājam ideālā gadījumā starp institucionālā līmenī uh, izstrādāt vienošanos par pievienoto vērtību un uh, identificēt iespējas uh, izmantot uh, budžetu, lai radītu šo pievienoto vērtību ES līmenī. Uh, arī, lai novērtētu iespējamos priekšlikumus attiecībā uz jaunām programmām, kur varētu radīt šādu vērtību. Mēs arī pieminam uz uh, veikspēju balstītas, um, nu, balstītu programmu izstrādi. Mēs arī uzskatām, ka ir nepieciešams novērtēt riskus un ieguvumus, ko rada finanšu instrumentu izmantošana. Mēs arī esam publicējuši uh, ziņojumu par finanšu instrumentiem. Mēs arī uzskatām, ka pievienotā vērtība ir empīriski jāizvērtē, ņemot vērā dažādu veidu Eiropas Savienības uh, programmas. Mūsu atzinums uh, par pievienoto vērtību ir balstīts uz mūsu iepriekšējo atzinumu par Eiropas Savienības budžetu, kas tika publicēts desmitajā gadā. Uh, Un eh, mēs uzskatām, ka ir jāpievēršas eh, prioritārām budžeta daļām, piemēram, attiecībā uz resursu piešķiršanu un eh, īstenošanu, lai mēs varētu demonstrēt, parādīt reālus rezultātus. Īsumā arī komentēšu jautājumu par net bilanci. Manuprāt, parlaments ar to piemin 51. punktā. Mēs uzskatām, ka mēs atbalstam augsta līmeņa darba grupas um, rekomendāciju par pašu resursiem, un mēs uzskatām, ka ir nepieciešams sniegt uh, dziļāku, labāku ieskatu gan izdevumos, gan ieguvumos, un, un līdz ar to šeit ir ļoti laba iespēja mm, vienkāršot šo te koncepciju par neto bilanci, jo mūsuprāt tā nav pietiekoši skaidra. Uh, bet svarīgāk Mums ir pašiem arī skaidri jāsaprot, kāda tad ir tie nefinanšu ieguvumi, ja valsts ir Eiropas Savienībā. Nākošais elastība esošajā satvarā. Komisijas dokuments norāda, ka vajadzētu pārskatīt eh, daudzgad finanšu plānu struktūrālos aspektus, lai noteiktu iespējamo elastību, eh, elastības iespējas, piemēram, budžeta maržas, eh, kā varētu izmantot noteiktas pozīcijas un tam līdzīgi. Mūsu otrais priekšlikums, lai uzlabotu Eiropas budžeta reaģēšanas spēju, savā ziņā ataino to, kas ir rakstīts 26. Eh, līdz 37. punktā parlamenta pozīcijā un balstās arī uz 2016. gada, gada pārskatu otro sadaļu. Mēs uzskatām, ka elastīgie rīki ir jāizmanto neparedzētās situācijās varbūt saistībā ar kādām garantijām, un nevis, lai risinātu kaut kādas budžeta izmantošanas sekas, eh, vai, piemēram, eh, ja notiek kaut kāda kavējuma ar programmu īstenošanu. Mēs arī piedāvājam ieviest rezervu sistēmu. Viena būtu vispārējā rezerve, attiecībā uz piešķīrumiem, un arī varētu būt uh, specifiskas rezervas, piemēram, uh, ilgtermiņa maksājumiem, saistībām, neparedzētiem gadījumiem. Un tā tālāk varētu arī būt specifiskāka sistēma attiecībā uz uh, pārvedumiem no rezervēm uz budžetu un otrādi. Tagad pārējiem pie trešā priekšlikuma. Pievērsīsimies visapturošākam finanšu plānam. Manuprāt, tas ir saistīts ar parlamenta atzinumu 73. punktu. Mēs piedāvājam, ka šo plānu varētu papildināt finanšu plāns vai iztenošanas plāns, kur būtu runa par riskiem, par mainīgajām vērtībām, esošajām saistībām un tā tālāk. Pagātnē mēs arī atbalstījām ideju par to, ka būtu jāparedz ilgtermiņa, ilgāka termiņa programma, eh, prognozes attiecībā uz maksājumiem un eh, piedāvājam arī iekļaut citus eh, finansējuma avotus, ko izmantos ES politiku īstenošanai, piemēram, dalībvalstīs, starptautiskās organizācijās vai varbūt, ja to dara privātie partneri. Mēs uzskatām, ka šis visaptvarošais finanšu plāns varētu tikt atjaunināts katru gadu. Uh, iekļaujot būtiskas e, izmaiņas Eiropas politikās, ņemot vērā to īstenošanas progresu, mainīgos apstākļus un tā tālāk. Šis priekšlikums pamatā balstās uz uh, brīfinga dokumentu par uh, daudzgad finanšu plāna vidusposmu pārskatu. Vienkāršoti noteikumi, komisija diezgan labi visu aprakstījusi, Mēs, eh, principā, vēlamies nodrošināt, lai sistēmas būtu labāk pārvaldītas, samazinot programmas un finanšu instrumentu skaitu un vienkāršojot noteikumus. Un ienākumu pusē mums eh, vajadzētu izmantot iespēju pārtraukt korekcijas mehānismu pielietošanu attiecībā uz dalībvalstu iemaksām. Kā jau es minēju, mēs arī esam nākuši klajā ar vairākiem citiem dokumentiem par vienkāršošanu. Ceturtais priekšlikums ir eh, saistīts ar veikspējas satveru stiprināšanu. Un šeit es gribēju pateikties parlamentam par atsauci uz mūsu 16. gada pārskatu, eh, kur ir runa par rezultātiem, par veiktspēju. Un es gribētu uzsvērt, ka ir nepieciešams samazināt uh, maksāšanas programmu, uh, veikspējas rādītāju un, un, un tā tālāk skaitu, jo pašlaik, piemēram, ir 200 mērķi un 700 rādītāji. Un ņemot vērā programmu skaitu, varētu būt tāds risks, ka notiek dublēšanās, jā, pārklāšanās, līdz ar to to varētu labāk pārvaldīt uh, visu šo sistēmu, vienkāršojot. Es gribēju arī norādīt, ka tad, kad mēs runājām par trešo sadaļu mūsu gada pārskatā par 16. gadu, mēs pievērsāmies arī datu kvalitātei. Tad šeit ir runa par datiem, ko komisija saņem no dalību valstīm. Nākošā joma pārskata atbildība. Arī par to tiek runāts komisijas dokumentā. Tā tad ir nepieciešami demokrātiski un pārskatām procesi, lai pieņemtu lēmumus par Eiropas budžetu nākotni, uh, Un, protams, ka kopējais mērķis ir nodrošināt, ka e, ārpus Eiropas budžeta ir pēc iespējas mazāk instrumentu. Tagad piektais priekšlikums, kas ir balstīts uz mūsu vispārējo pārskatu par 2014. E, gadā par pārskatu atbildības trūkumiem, kas ir saistīts arī ar 57. līdz 62. pantu parlamenta atzinumā, Mēs uzskatām, ka šāda efektīva pārskata atbildība un, pa, un pārredzamība ir jāpiemēro visām uh, Eiropas Savienības finansējuma pozīcijām, lai būtu šī demokrātiskā uzraudzība. Un ar Eiropas Savienības, uh, Eiropas Savienības saistītām iestādēm ir jābūt iekļautām Eiropas budžetā ilgtermiņā, lai gan ir eh, jāsaprot, ka to nevar izdarīt uzreiz un gribēju arī ātri atsaukties uz mūsu principiem, kas ir minēts mūsu, dok minēta mūsu dokumentu 16. lapas pusē. Tā tad ir nepieciešams skaidri definēt lomas un atbildību, jānodrošina vadības pārliecība par uh, mērķu sasniegšanu un par to, kā tiek tērēt finanšu līdzekļi, uh, ir jānodrošina pilnīga demokrātiskā uzraudzība, ir jānodrošina atpakaļējošā saita, lai varētu veikt korekcijas un uzlabot sistēmu, un arī ir jānodrošina spēcīgas pilnvers neatkarīgam ārējājiem auditam, jeb revīzijai, un kā arī ir jānodrošina, ka tiek īstenotas revīzijas rekomendācijas. Tas tika arī minēts 2014. gada pārskatā. Un tagad pāriem pie pēdējā priekšlikuma, ar, par ko tika vairāk diskutēts, piemēram, ar mūsu kontrolas komiteju. Šeit ir runa par uh, sabiedriskās revīzijas pilnvarojumu. Mēs uzskatām, ka uh, principā ir jāpiešķir pilnvarojums ārējai revīzijai, un ja to nevar izdarīt uh, atbilstoši esošiem tiesību aktiem, tad vismaz ir jānodrošina, ka uh, revīzijas komitejās vai revīzijas padomēs ir attiecīga pārstāvība jo šajā ziņā pagātnē ir bijušas problēmas. Un pēdējais slaids. Šeit es gribēju vēl tikai pieminēt, ka ir arī vairāki citi ziņojumi, kas tiek publicēti mm, par attiecīgām nozarēm, jo šeit mēs pievērsāmies tikai pa pamata budžeta principiem. Bet, nu, piemēram, ir eh, ziņojums par grīningu, jeb zaļināšanu, kur ir krit kur mēs kritizējām zināmas jomas. Tas pats attiecās uz jaunajiem lauksaimniekiem, jo tur arī ir problēmas ar certificējušām iestādēm. Vēl ir svarīga arī, protams, kohēzijas politika. Mēs arī esam publicējuši ziņojums par Single Sky, par jauniešu bezdarbu, par uh, veikspējas rezervi un tā tālāk. Uh, līdz ar to arī viss. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies par šo prezentāciju. Eh, tas bija labs kopsavilkums eh, eh, revīzijas palātas tēmas dokumentam. Hmm, tad mēs varētu tādā saprotamākā veidā runāt ar pilsoņiem par šo tēmu, mm, izskaidrojot to, ko dara Eiropas Savienība un skaidrojot, kāpēc mēs rīkojamies šādi, nevis šādi. Tagad uh, došu vārdu referentam, kas atbild par DFS pēc 2020. gada, un uh, līdz referentam, kas atbild par jauniem pašresursiem. Albrehta kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdātāji. Paldies. Eh, pirmkārt, es gribēju pateikties eh, par revīzijas palātas eh, pozīciju Principā es gribētu teikt, ka tas savā ziņā arī maina eh, to viedokli, kāds ir daudziem parlamenta deputātiem par to, ka revīzijas palāta galvenokārt pievērš tikai procedūrām, nevis rezultātiem. Līdz ar to šis dokuments parāda, ka šī analīze un, un, un pārdomas ir daudz, daudz dziļākas, un tas varētu arī būt ļoti noderīgi. Protams, ka šī ir savā ziņā reakcijas komisijas dokumenta par finansējumu nākotni. Mēs arī esam nākuši klajā ar savu viedokli un uh, arī piedāvājuši esam nākošos soļus, un mēs arī gaidām jūsu dokumentu, kas laikam tiks publicēts jūnijā vai jūlijā. Protams, ka tad arī mēs kaut kā reaģēsim. Un, manuprāt, būtu ļoti labi, ja mums būtu tāda laba informācijas apmaiņa, pozīcija apmaiņa ar, ar revīzijas palātu. Ir vairāk elementi, kas mums ir ļoti svarīgi saistībā ar diskusijām par nākotnes finansējumu, un ne tikai par šo plānu, bet arī par pašu sistēmu. Jo bieži, kad runājam par plānu, liekas, ka mēs apspriežam tikai skaitļus, bet tā nav, jo mums ir runa arī par visu kopējo budžeta sistēmu. Uh, Ir vairāki elementi, kurus es šeit gribētu uzsvērt. Pirmkārt, ir runa par Eiropas pievienoto vērtību, kas man liekas diezgan interesants jautājums. Tad šeit ir jautājums par to, vai te ir atkal tikai kārtējais priekšlikums par to, kas tad ir šī pievienotā vērtība. Manuprāt, mums ir eh, kopā institūcijām jāsaprot, ko tad mēs ar to saprotam, lai varētu spērt kaut kādus soļus tālāk. Kamēr mēs runāsim par to, kas ir Eiropas pievienotā vērtība, protams, ka tas būs ļoti interesanti, bet tas jau neko būtībā nemainīs. Otrs elements, kas man liekas diezgan interesants, ir tāds, ka daži varbūt Eiropas, eh, Eiropas politiķiem būtu jāizlasa šis papildus tam, ka ir jāidentificē Eiropas finansēto garantiju instrumenti, instrumentu informācija, tie ir jākoordinē arī ar valstu uh, rīcību, jo vairāk šīs garantijas tiek izmantotas, jo lielāks ir risks Eiropas budžetam nākotnē. Jo ļoti bieži mēs, piemēram, runājam par EFSA sekām Un mums ir bijušas šādas debatas, bet tas, ko mēs redzam šeit, jo vairāk mēs pievēršamies garantijām, jo lielāks ir risks, jo lielāks risks Eiropas budžetam. Nu, tā vienkārši sakot, varbūt, ka mums būs jārunā par to, kas ir Eiropas Savienība, vai tā ir aģentūra, vai banka, vai uzņēmums, vai valsts iestāde. Manuprāt, šīs diskusijas eh, noteikti notiks, jo dažkārt mums liekas, ka mēs te pārējām uz jaunu sistēmu, kas nebūs valsts iestāde, bet būs savā ziņā tāda kā banku iestāde, nu, banku sistēma, kas pilnīgi visu maina. Līdz ar to mums ir jābūt ļoti ir uzmanīgiem, kad mēs runājam par šiem finanšu instrumentiem. Ne jau tāpēc, ka subsīdijas vai dotācijas ir vieglāk eh, īstenojums pasākums eh, nekā, piemēram, aizņemšanās. Bet problēma ir tāda, ka risks pieaug, un mēs šeit izmantojam sabiedrības naudu. Un, ja mēs izmantojam šādu naudu, tad mēs eh, nedrīkstam aizmirst par risku. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi runājot par jūsu dokumentu. Tur, kur jūs minējat, minējāt elastību, eh, mēs parlamentā, ļotam, eh, protams, esam ļoti priecīgi, kolēģi šeit nav, jo mēs esam divi referenti, bet jūs minējāt šīs rezerves. Man liekas, ka rezervju, nevis vienas rezervas, bet rezervju loma, jo ir vispārējā rezerve un katrā sadaļā rezerve. Man liekas, ka budžetam ir jābūt elastīgam, bet kā tad mēs varam padarīt šo budžetu elastīgu, ja mums ir ļoti sarežģīta sistēma? Un mēs neizmantojam uh, in, rezerves, kad mums ir kāda ārkārtīgi sarežģīta instrumenta. Man liekas, ka rezerves vēl būtu ļoti vienkārši risinājums. Uh, arī ir uh, interesanti redzēt, ko jūs rakstat par finanšu plānu. Šeit nav runa par budžeta plānu, par budžeta izstrādi kā tādu, bet par finanšu plānu. Manuprāt, ka komisija atbildēs uz jūsu piedāvājumiem ar vairākām problēmām, bet lielākais izaicinājums, protams, ir korekcijas. Visi piekrīt, ka nav atlaižu bet es nedomāju, ka visas dalībvalsts piekritīs, ka nebūs jāveic korekcijas. Varbūt, ka mēs to sauksim savādāk, bet beigu beigās visi noteikti vēlas, ka mm, nu, tas, tas tiek pakāpeniski atcelts. Un pēdējais komentārs. Varbūt, ka tas ir tāds formulējuma jautājums, bet man kā politiķim vārdi ir svarīgi. Uh, jo šeit jūs runājat ne tikai par rezultātu sasniegšanu, bet arī par rezultātu demonstrēšanu, un šeit ir atšķirība. Jo sasniegt rezultātus ir viena lieta, un varbūt arī tā, ka par tiem neviens neuzzina. Tātad rezultātu nozīme tiek būtiski samazināta, ja nav šīs demonstrācijas. Un, manuprāt, jūsu schēmā tie vārdi demonstrating results ir ļoti svarīgi, un uh, parādīt ne tikai pilsoņiem, bet arī valdībām, uh, parlamentiem. Pirmkārt, sasniegt rezultātus, izmērīt rezultātus un tad parādīt šos rezultātus. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Un ir diezgan interesanti, ka mēs to dzirdam no kontrolas iestādes. Tātad, ka tas ir jāparāda ne tikai pārbaudītājiem, bet visiem. Paldies, Jāna Albrecht. Un tagad uh, mēs uzklausīsim vienu no diviem līdzreferentiem attiecībā uz jauniem pašresursiem, Žerārs Deprē. Paldies priekšsēdētājiem. Man nelikās, ka pašresursi piesaistā tik uh, lielu uzmanību. Tagad uh, revīzijas uh, palāta tomēr vēlas runāt par finanšu līdzekļu izlietošanu, vai tā ir bijusi mērķtiecīga, vai tā ir bijusi pamatota un tā tālāk. Bet es redzu, kaut kur tomēr parādās pašresursi, bet jūs par to nerunājāt. Tā kā es nezinu, vai revizijas palata tieši nodarbināja šis jautājums. Es koncentrēšos uz diviem, trim punktiem man būtu paticis, bet, nu labi, uh, ja mēs saņemtu šo dokumentu pirms diviem, trim mēnešiem, pirms uh, formulēt nostāju par nākamo DFS, jo tur operatīvi bija jārisina daudzi jautājumi, kur uh, tiešām palīdzētu zināšanas par um, revīzijas palātas pozīciju. Un, tā kā tomēr um, Revizijas palāta arī ir Eiropas Savienības iestāde. Nu, būtu gribējies šo dokumentu saņemt ātrāk. E, tas ietekmētu mūsu elastīgumu un mūsu spēju organizēties. Pirmais komentārs. Otrais. Jums ir pieeja attiecībā uz to, lai koncentrētu līdzekļus jomās, kur vislielākā pievienotā vērtība. Jūs sakāt, eh, te tā ir rakstīts, nu, te vajadzētu atrast tādu starpiestāžu definīciju, kas darētu pievienotāju vērtībai un eh, ko varētu izmantot, salīdzinot dažādas programmas un attaisnojot līdzekļu piešķiršanu. Nu, jā, šāda definīcija mums ļoti noderētu ja mēs runājam par pievienotā vērtību, bet nezinām, kas tas ir, un ja katrā iestādē kriteriji ir atšķirīgi, nu tad um, tā ir retorika, kas neko nenozīmē pēc būtības. Tad, kad jūs sakāt Eiropas pievienotā vērtība operatīvi, ko tas nozīmē? Ja mums pagaidām nav definīcijas, piemēram, kohēzijas politikai, kas ir pievienotā vērtība? Es zinu, man ir pašam sava definīcija izstrādāta. Es zinu, kā tāda Eiropas pievienotā vērtība pastāv. Bet, kad jūs par to runājat, mēs nevaram saprast uh, operatīvi, nedz operatīvi, ko tas nozīmē, nedz uh, ietekmes ziņā. Tā, tad saprotu jūsu argumentus teorētiski, bet es nesaprotu, kā praktiski to darīt, pamatojoties uz šī dokumenta. Uh, instrumentalizēt jūsu ieteikumus un tos eh, īstenot praksē. Ko tad jūs te īsti ierosināt? Es redzu daudz komentāru, ko mēs vēlētos eh, panalizēt. Es eh, pierakstīju, teiksim, attiecībā uz DFS ilgumu. Jūs sakāt, jā, DFS turpinās septiņus gadus, vajadzētu padomāt par eh, DFS konsekvencēm līdz trešajam gadam, jo eh, sakas ir ļoti svarīgs kritērijs, eh, un tas ļoti ietekmē DFS plānošanu un arī to, kā neatkārtot pagātnes kļūdas. Un, ka man patīk tas uh, virziens, tas kopējais virziens, bet kamēr nav izstrādāta šī definīcija Eiropas līmeņa pievienotās vērtības uh, definīcija, es te gribētu nedaudz nogaidīt, jo tas ļoti palīdzētu definēt uh, budžeta mērķus un kritērijus, uh, izmantojot kurus, tad varētu arī šos līdzekļus piešķirt. Labi, Paldies viens no diviem līdzreferentiem, kas uh, uh, izteicās, uh, Gardieza Balkundze. Paldies priekšsādātājiem. Ļaujiet man pateikt, es vispirms revīzijas palātē par viņu ziņojumu. Deprēkungs, nu jā, būtu labi. DFS diskusijas ietvaros jau izmantot šo dokumentu un tā atziņas, um, tās varētu būt noderīgas, bet turēsim to prātā turpmākām diskusijām. Pirmkārt, teikšu, ka varu piekrist revīzijas palātei pēc būtības, bet ir divas problēmas. Pirmajā posmā, kura komisija un uh, tiesa saka, ka jā, revizijas palāca saka, ka jāno definē prioritātes un uh, otrajā posmā jāsavāc līdzekļi. Mm, tā tas gluži nenotiek, jo mums te jārunā par elastīgumu un maržu. Ja mums ir noteikti augšējie griesti līdzekļiem, tad uh, mums ir arī maržas, kas ir diezgan zemas, 1% aptuveni. Un ko tad uh, vēlamies darīt. Vēlamies 100% līdzekļu izmantot mūsu prioritātēm jau pašā sākumā, jo um, maržas neparedzētiem apstākļiem tikpat labi kā nav. Ja, ja mēs darītu otrādi, tad gan varētu uh, paturēt zināmu līdzekļu procentu ārkārtas situācijām. Un um, es piekrītu, ka te ļoti iztrūkst uh, pievienotās vērtības definīcijas, bez kuras tad mēs īsti nevaram rīkoties, par kuru gan būs ļoti sarežģīti vienoties, es pieļauju. Jo pievienotā vērtība var skatīt ļoti atšķirīgi, izējot no situācijas. Tāpēc bīstami teikt, ka budžetam jākoncentrējas uz programmām ar augstu pievienoto vērtību. Nu, lūk, atkarībā no kritērijiem, ko izmantojat. Mums ir šī brīža budžets. Um, meklēsim pievienoto vērtību, daudz neatradīsim. Un mm, tad ir dažas uh, programmas, kurām nav mm, klasiskas pievienotās vērtības, bet kas ir uh, Eiropas Savienības programmu kodols un pamatvērtību kodols. Uh, Un te varētu risināt filozofisku diskusiju, un rezultātā mēs tomēr nenonāktu pie konkrētiem rādītājiem. Bet, eh, ja dažreiz runā par materiālo ieguvumu, dažreiz runā par politisko signālu, par vēstījumu, par eh, citām lietām, tā kā koncentrēties tik un vienīgi uz pievienoto vērtību var būt bīstami. Un tad runājot par maksājumiem. Deprēkungs te pieminēja jojo efektu un kā mēs varam izvairīties no tā turpmāk. Nu, viegls risinājums būtu ietvarā paredzēt pietiekami daudz maksājumu, lai nepierādu šo jojo efektu, bet realitātē tas būs sarežģīti. Ļoti grūti noteikt maksājumu līmeni. Vai tiesa domājusi par maksājumu rezervi šādiem gadījumiem? Kad visu naudu neizmanto, tad to varētu pārlikt, teiksim, šajā rezervē, lai veiktu šos maksājumus vēlāk, kad nepieciešams. Mm tā lai nebūtu pēc tam jālož galva, kur šos līdzekļus saņemt. Paldies, Dišovska kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Es runāšu čehu valodā. Jo man šeit arī Gregora kungs ir no Čehijas republikas. Paldies par šo dokumentu. Šis ir visaptverošs dokuments. Te tiek izskatīti daudzi aspekti, kuriem uh, pieskārās jau kolēģi. Nu, jā, būtu labi to saņemt uh, agrāk, bet, uh, nu, ko lai dara? Tā ir tāda iekšēja problēma. Jā, pievienotā vērtībām, par kuru mēs tik bieži runājam Eiropā. Kontrolas komitejā mēs bieži runājam par to, kāds efekts ir uh, līdzekļu izlietošanai. Dažreiz, kā uh, Jānis Olbrehts uh, teica, laba roka nezina, ko dara kreisā roka Eiropas Savienībā, un attiecībā uz fondiem var apgalvot to pašu lauksamniecībā. Mēs uh, cīnāmies pret klimata pārmaiņām no vienas puses, no otras puses. Mēs paredzam uh, līdzekļus, lai padarītu lauksamniecību vēl intensīvāku nekā šodien. Uh, Lūk, um, te varat runāt par pievienoto vērtību un uz to varat koncentrēties, jo budžetā vienkārši nav tik daudz līdzekļu. Tā tad jāstrādā efektīvāk. Varbūt, kā teica Olbrehts, Eiropas Savienība varētu būt banka vai finanšu iestāde, tad eh, tāds kā kreditdevējs. Vai mēs te varam uh, runāt par uh, multinacionālo koncernu. Kāds būs uh, šis darbības uh, veids Eiropas Savienībai? Mēs zinām, varbūt, lab, varbūt labāk varētu apzināties, kur tiek ieguldīti līdzekļi Nu, piemēram, ja mēs ieguldam kompānijā, kas ražo maizi, tad mēs varēsim uh, ļoti konkrēti skatīties, cik maizes tiek saražots un kāda kvalitāte ir šai maizei. Tad vajadzētu tiešām pievērsties šai reformai, un runa nav tikai par pašu resursiem. Eiropas Savienība nedarbojas um, pateicoties vienīgi dalību valstu iemaksām, jo to vienmēr arī kritizē dalību valstis. Vajadzētu izveidot neatkarīgu sistēmu, lai finansētu Eiropas Savienības budžetu. Un šis dokuments ir labs, te ir daudz tādu varbūt nedaudz provokatīvu elementu, uh, kurus gan varētu pētīt tālāk, Šis dokuments noteikti būs labs um, turpmāko diskusiju pamats, jo pie šī jautājuma mēs noteikti vēl atgriezīsimies. Man ir jautājums. Šis dokuments ir labs un, protams, nekad nav par vēlu. Budžeta komiteja tagad vajadzētu skatīties uz to, kas notiek ar uh, ziņošanas pienākumu, mm, vajadzētu likvidēt robus, kas te pastāv, jāskatās uz uh, uh, resursu pārvaldību un um, īpaši viss, kas ar EDF ir saistīts uh, mūsu interesēm, tad arī tāds kā finanšu schēma un kā tā turpināsies daudz lietas mēs vēl nezinām, teiksim, aizsardzības aģentūra revīzijas palāca saka, ka mēs par to esam atbildīgi, mums jāfinansē. Tā budžeta komiteja tas jāzina, jo bez budžeta komitejas um, nu, neviens neko nedarīs, ne kontrolas komiteja, ne revīzijas palāta. Mūs ir jāinformē. Un te ir, uh, teiksim, daži aspekti, kas nav tieši saistīti ar uh, ES budžetu. Uh, Um, bet kas tomēr ir ļoti relevanti. Un tāpēc uh, ļoti svarīgi saņemt šos ziņojumus no revīzijas palātas, lai mums būtu šī, šī zināšana, šis plašākas zināšanas. Tā varbūt sesto ieteikumu īpaši ņemt pie sirds. Es ļoti aicinātu to darīt. Saprotu, ka uz mums tiek izdarīts spiediens, un, un kā visu gadu mēs strādājam pie budžeta plānošanas, uh, un mēs redzam, ka dažas programmas nepilda mērķi. Lauksamensībā bija uh, divi uh, postošie audīti, divi miljārdi, 12 miljārdi tika ieguldīti katru gadu. Un tad uh, arī 18 miljārdi septiņu gadu laikā, lai atbalstītu jauniešus, abas programmas cietušas neveiksmi. Uh, Es uh, vēlos atbalstīt gan zemniekus, gan jauniešus, bet, um, nu, bet nevajag uh, pieļaut tādas situācijas, kuras mēs tagad ar šiem audītiem konstatējam. Un ko darīt ar programmām, kas nav veiksmīgas, kas nav efektīvas? Tad mums jābūt pilnvaram teikt, uh, slēgsim šīs programmas, viss, uh, pieliksim punktu. Tas uzlabos darba efektivitāti. Tad eh, finanšu instrumenti. Eh, finanšu instrumentus izmantojot, mēs piemērojam tūkstošiem finansēšanas modeļu, par kuriem eh, revīzijas palāta neko nezina. Godīgi sakot, pēc tam izskatot uh, budžetu, budžeta projektu, man sāk mm, sāpēt galva. Uh, Tikai skatoties uz eh, šīm atskaitēm, pagaidām šī problēma tā arī nav atrisināta. Paldies, priekšsēdētājs kundze un Maletič kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies par prezentāciju revīzijas palātas kolēģiem. Man ir jātājums par Eiropas pievienoto vērtību. Un uh, par to, kas, manuprāt, ar to ir saistīts, uh, spēcinātais reformu ietvers. Te uh, ir komentārs šajā sakarā, ka vajadzētu finanšu plānošanu piesaistīt strateģiskajām prioritātēm. Nu, es tagad saku, jā, gatavojam nākamo DFS, bet uh, Eiropa 2030 šādas stratēģijas vēl nav. Tā nav sagatavota, tad vajadzētu piesaistīt gan DFS, gan budžeta plānojumu strateģiskajām prioritātēm, kas būtu atrunātas vienā dokumentā. Man šķiet, ka mums šāda dokumenta trūkst. Varbūt var to sākt gatavot. Stratēģijas ietvaros te vajadzētu runāt arī par pievienoto vērtību un par to, kā izveidot vairāk sinerģiju nacionāliem budžetiem, jo ar nelielu Eiropas budžetu nevaram atrisināt visas problēmas. Nepieciešams vairāk eh, sastarpējas ietekmes un sinerģiju ar nacionāliem budžetiem. Un trešais punkts jūsu slaidā bija interesants par eh, pievienotās vērtības definīciju ikgadēji ziņojumi par neto bilanci. Jūsu ideja ir papildināt informāciju ar finanšu un nefinanšu uh, līdzdalības uh, priekšrocību analīzi. Tā ir ļoti laba ideja. Jo pagaidām mēs, mums ir ieguvumu izmaksu analīze, uh, kas ir saņemts, kas ir iemaksāts, kas paliek pāri, bet um, es vēlētos zināt vairāk par šo ideju. Kā tad jūs veiksiet šo padziļinātu analīzi? Varbūt vienotā tirgus ieguvumi tur būtu jāuzskaita, varbūt kohēzijas politikas priekšrocības tur būtu jāpiesaista, jo kohēzija spēcina vienoto tirgu un uh, no tā labumus gūst neto maksātāji Eiropas budžetā. Varbūt šādas kopsakarības varētu uzlabot uh, mūsu mm, sāpratni par to, kas notiek Eiropas budžetam. Pēdējais komentārs saistīts ar finanšu plānu Tas ir pat vairāk nekā es būtu gribējuši, jo ir šis nesaskaņas starp pieplānoto un izmaksāto, un tad ir šie kavējumi. Lai to atrisinātu, nepieciešams vairāk komunicēt dalību valstīm nepieciešams uh, monitoringam vai IT sistēma, lai um, visu laiku uzraudzītu cik uh, lielā mērā ir īstenotas programmas, lai, lai, lai īstenot tādu veiksmīgāku plānošanu budžeta ietvaros. Paldies, neredzu, ka vēl kāds gribētu izteikties. Es pats labprāt paustu pāris komentārus. Pirmkārt, jau paties revīzijas palātai par šo ziņojumu. Nu, tas ir tāds informatīvs paziņojums faktiski jau. Mums vēl ar vienu ir pāris nedēļas, ja ne pāris mēnešu laika, lai to padziļināti izskatītu. Un šeit jau runa ir par ļoti būtisku jautājumu. Un tāpēc mums ir pilnīgi noteikti jātiekas atkal un atkal ar revizijas palātu, lai darītu skaidru arī mūsu vīziju par budžeta īstenošanu. Taisnība. Eiropas Savienības budžetam ir jāievēro nepieciešamā fleksibilitāte, elastība, un, eh, lai to nodrošinātu, nevar vienmēr domāt par kaut kādiem papildus rīķiem, kas šo elastību dos. Tāpat ir jādomā arī par to, no kurienes nāka budžeta resursi. Navodiem ir jābūt gan dažādiem. Un eh, runa ir arī par eh, zināmu risku uzņemšanos. Nav runa tikai par uh, publisko investīciju konsolidēšanu ir tādi brīži, kad ir jāapzinās uh, zaudējumi un jādomā par to, kāda ir to ietekme uz budžetu. Nu, lūk, jautājums ir, kā tad sakārtot budžeta situāciju, tā lai budžets būtu saprotams. Un tā lai tas būtu skaidrs ne tikai ekspertiem, bet arī parlamentam un iedzīvotājiem. Ir uh, jāievēro budžeta universālā daba, un eh, tur ir jābūt atbilstošai gan izdevumu, gan ieņēmumu uzskaitēji. Līdz ar Brexitu mēs eh, zaudēsim eh, vairāk nekā 10 miljardus, jo liela apvienotā karalistē ir neto maksātājs, bet te pašā laikā mums ir līdzekļi no Norvēģijas un Šveices. Ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības budžetu, tad jautājums ir, kur tad ir visi šie resursi šo divu valstu iemaksas neparādās uz galam budžetā. Tas lielā mērā aiziet kohēzijas valstīm. Un jums eh, revīzijas palātā būtu jāizceļ šādas prakses neatbilstība. Ja apvienotā karalista pārskaita 4, 5, 6, 7 vai cik no miljardus eh, līdzīgā kārtībā kā Norvēģija un Šveica, vai tad tas arī neparādīsies budžetā? Nu, lūk, tā kā es domāju, ka šis jautājums būtu pelnījis plašāku uzmanību. Galu galā budžets ir uh, ieņēmumu un izdevumu līdzsvars. 3 uh, miljardi, kas tiek atvēlēti uh, Turcijas uh, palīdzības mehānismam, lai atbalstītu Sīrijas bēgļus, bet faktiski jau runa ir tikai par 1 miljardu, jo 2 miljardi nāk no dalībvalstīm. valstīm. Nu, lūk, tā kā varbūt jūs varētu arī savā informatīvajā ziņojumā, ko vairāk paust par šo aspektu. Ir nepieciešams, lai mūsu budžets būtu vieglāk saprotams, lai būtu skaidrs, ko tad īsti Eiropas Savienība dara, lai tas viss atspoguļotos budžetā. Nu, jautājums ir, vai mēs varam mm, nonākt pie kaut kādas kopējā labuma definīcijas Eiropas Savienībā ir ieguvumi, kurus bauda visas dalībvalstis, un jautājums ir, vai dažkārt pievienotā vērtība nenozīmē to, ka kompetence tiek nodota Eiropas eh, Savienības līmenim. Un nu, ka ir jāspēj parādīt eh, Eiropas līmeņa pievienotā vērtība. Ja nacionāla līmeņa darbībām nav nepieciešamās efektivitātes, savukārt kolektīvi zināmā mērā uh, nododot daļu suverenitātes, varbūt, ka mēs varam panākt ko tādu, kam ir reāla pierādāma administrā pievienotā vērtība. Kohēzijas fondos, piemēram, ir reāla pievienotā vērtība, tur ir runa par solidaritāti. Valstis uh, viena otrai palīdz attīstīties. Viss jūs teiktais bija ļoti interesants, bet jūs arī norādījāt, ka būtu labi, ja būtu papildinošs finanšu plāns steidzamības gadījumiem un neparedzētām situācijām. Bet nu, jautājums, vai to tomēr nevar ietvert kopējā DFS, ir taču arī zināma paredzamība, piemēram, attiecībā uz investīcijām. Un katru gadu mums ir diskusijas par budžetu, tur tiek runāts arī par to, mm, kas ir neparedzētās situācijas, un uh, ārkārtas situācijas, uz ko ir jārēģē. Nu, lūk, es ceru, ka turpmākajās nedēļās mēs varēsim atgriezties pie šiem jautājumiem un varēsim noturēt arī tādu kritiskāku diskusiju par faktisko situāciju. Un tomēr es domāju, ka šis ir steidzams jautājums. Ir jānodrošina tas, ka būčets un DFS ir pārskatāmi, saprotami, pietiekami elastīgi un atklāti veidojumi. Jautājums, vai komisijas pārstāvēja Rozajā Altējā ir kas piebilstams? Paldies priekšsētētāji. Es gribētu atzinīgi vērtēt revizijas palāca sagatavoto dokumentu nākamās DFS diskusiju kontekstā. Uh, šobrīd tiek gatavots priekšlikums, ko prezentēsim maijā. Ir vairākas jomas, kur parādās līdzīga pieeja komisijas īstenotie, gatavojot nākamo DFS. Es gribētu teikt, ka Eiropas pievienotā vērtība, sniegums, vienkāršošana, pārskata atbildība, caurskatāmība mums ir tie galvenie elementi, gatavojot nākamo DFS. Un vēl sīkāk gribētu komentēt trīs lietas. Pirmkārt, pievienotā vērtība. <clears throat> Komisijai, kā jau arī komisārs Sautingers vairāk kārt ir skaidrojis, Komisijas eh, skatījumā pievienotā vērtība ir grūti definējams un skaidrojams jēdziens. Tas ir jāanalizē balstoties uz dažādiem elementiem, proti iedarbīgums, efektivitāte, uh, sinerģijas racionalizēšana un programmu modernizēšana. Mūsuprāt, būtu grūti vienoties par reālu definīciju. Varbūt būtu labāk, ja valdītu vispārēja vienota izpratne par pievienotās vērtības nozīmi. Bet nu, to nevajadzētu padarīt par tādu formulu. Lūk, mums ir šāda formula, uh, ievedam datus un secinam jā vai nē. Varam īstenot kādu programmu vai nē, jo tur ir vai nav pievienotās vērtības. Vēl kāda lieta ilgtermiņa prognozes par turpmāko gadu ieņēmumiem un izdevumiem. Maksājuma stabilitātes un paredzamības nodrošināšana. Tie ir kopīgi mērķi. DFS priekšlikumā uh, mēs gribētu ietvert to informāciju, ko ir ierosinājusi arī revīzijas palāta. Jaunajā finanšu regulā ir 247. pāns, tas ir jauns, un tur paredzēta jauna veida ziņošana, ilgtermiņa prognozes par paredzētajiem ieņēmumiem eh, un izdevumiem nākotnē. Šai te jaunajā ziņošanā tiks ņemts vērā potenciālais risks prasa, kur rada finanšu instrumenti un garantijas. Šobrīd pastāvošais risks, kas izriet no finanšu instrumentiem un budžeta garantijām, tas viss ir skaidrots un detalizēts konsolidētajā gada pārskatā, ko komisija gatavo un pieņem katru gadu. Un pēdējā lieta. Sniegums atvers. Piekrītu, tas ir jāvienkāršo. Ir svarīgi identificēt reālās prioritātes un uh, ar tām sasaistīt mērķus. Un noteikt, kur tad ir tie galvenie indikātori, kas ļaus komisijai skaidrot, uh, kāds ir Eiropas Savienības budžeta ieguldījums prioritāšu īstenošanā. Mums šobrīd ir budžeta sniegums satvars, bet ir nu, ļoti sarežģīti tikai norādīt, ka mums ir 700 indikātoru. Šobrīd, gatavojot nākamo DFS, mēs eh, ļoti daudz domājam par indikatoriem. Lūk, paldies, eh, tās ir bija tās lietas, ko es gribēju minēt. Paldies, Gregor kungs! Nu jā, pirms 12.30 jau vairs nepabeigsim. Problēmas varētu rasties ar to, ka tūkiem būs jādodas prom. Nu, aicināšu jūs izteikties iespējami īsi, mums jau būs vēl iespējas tikties. Skaidrs ir, ka ir jācenšas eh, panākt iecerēto <laughs> Paldies! Centīšos uh, koncentrēties uz horizontālajiem jautājumiem, kas tika vairāk kārt minēti. Protams, ka mēs atzinīgi vērtētu iespēju atkal tikties ar jums, gan ar budžetu, gan ar kontrolas komitejām vienlaicīgi. Esam uh, šos informatīvos dokumentus sadalījuši divās daļās lai varētu īstenot interaktīvas diskusijas. Sākumā bijām gribējuši reaģēt tikai uz komisijas priešlikumu, bet šī otrā fāze, mm, šis divu posmu process nodrošina mums vēl papildu iespējas. Ziņošana par eh, sniegumu. Nu, tā, protams, ir joma, kur ir diezgan viegli nākt klajā ar ieteikumiem, bet ja tik, tik līdz runa ir par praktisko īstenošanu dažādu nozaru politikās, tas viss kļūst daudz sarežģītāk. Uh, Un mēs jau nesakām, ka pievienotās vērtības neesamība vai arī nekvalitatīvs sniegums automātiski nozīmē līdzekļu samazināšanu vai nogriešanu. Nē, Eiropas Savienības budžetam uh, ir tomēr jāsaglabā sava pārdalāmība, bet uh, domājot par politiku īstenošanu varētu vairāk uzmanības pievērst uh, iznākumam un reāliem rezultātiem. Piekrītu tiem, kas saka, ka ir grūti definēt es pievienoto vērtību. Šobrīd mēs izmantojam komisijas definīciju, kas arī ir tikusi prezentēta viņu pārdomu dokumentā. Nu, un varbūt, ka kaut kāds iespējamais risinājums būtu runāt par līdzfinansējumu un lūgt dalību valstīm ieguldīt vairāk tajos projektos un programmās, kur ir mazāk pievienotā vērtība. Varbūt tāds, tā to varētu nokārtot. Par elastīgumu un par finanšu plānu. Būtu svarīgi, lai informācija par ārpus budžeta resursiem būtu pieejama jau budžeta procedūras laikā, tā kā es ļoti atzinīgi vērtēju 73. punktu parlamenta nostājā. Par mūsu mandātu runājot, es atzinīgi vērtēju jebkādu atbalstu, ko mēs varētu gūt no parlamentu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu veikt revīziju ne tikai Eiropas Savienības budžeta izdevumos, bet arī, ja runa ir, piemēram, par eh, Eiropas eh, banku iestādi, uh, Ir bijis iepriekš ziņojums par jūrniecības transportu, tur mēs uzsvērām, ka uh, daļa tika finansēta no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un uh, otra daļa no citiem. Nu, tur līdz galam viss labi nesastrādājās. Tāpat arī elastīguma un maksājumu jautājumi. Piekrītam parlamentam nevajadzētu būt nekādiem ierobežojumiem attiecībā uz uh, līdzekļu pārnesi uz nākamo gadu, ja līdzekļi nav tikuši iztērēti. Nu, cerams, ka to varētu arī mainīt. Par pašu resursiem. Nu, no 99. līdz 2005. un 2012. gadā redzu, ka mūsu pozīcijas ir diezgan vienādas. Mūsu pēdējā 12. gada atzinumā uh, novērojam, ka uz PVN balstīti resursi ir ļoti sarežģīti. Un tāpat arī iekasēšanas maksas vēl ar vienu ir neskaidras. Un secinājām, ka ir iespēja mazināt arī izvairīšanos no muitas nodokļu un tarifu nomaksas, uzlabojot kontrolas sistēmas. Pilnīgi noteikti pašu resursi ir ārkārtīgi svarīgi, tīpaši ČEM5, kur es darbojos Eh, ņemot vērā Brexit sekas, finanšu risku pārvaldība tradicionālajos resursos lielā mērā būs mūsu uzmanības degpunktā turpmākajās revīzijās. Nu, es laikam ar šo arī beigšu. Labprāt atnākšu pie jums vēlreiz. Paldies! Paldies, vēl varētu runāt par negatīvu pievienoto vērtību. Nu, dažkārt eh, Eiropas trūkumu var izmaksāt naudu, piemēram, ja runa ir par krāpšanos ar nodokļiem. Lūk, tā kā varbūt, ka varētu domāt arī par negatīvu pievienoto vērtību. Lūk, kad pietrūkst Eiropas. Pour souligner le besoin d'Europe. Lai uzsvērtu to, cik nepieciešama un svarīga ir Eiropa. Nu, lūk, ar to arī beigsim, kolēģi. Darbu atsāksim 2.30 šo pēcpusdienu runāsim par eh, citiem jautājumiem. Runāsim par Eirozonas pārvaldību. Paldies!